Okay, kolēģis, ka... Kolēģi, sāksim darbu. Sākšu ar priekšādātāju paziņojumiem. The... Pirms pievērsīšos eh, pārskatam par koordinātāru sanāksmi. Vēlējos informēt eh, komitejas locekļus, ka pēc eh, četru gadu darba transporta komitejas sekretariātā Janis mūs pamet. Viņš stāsies pretī jaunam izaicinājumam, proti viņš pievienosies koplēmuma nodaļai. Viņš ir darbojies pie ļoti plaša jautājuma loka, kopš viņš uzsāka darbu mūsu komitejā. Taču es zinu arī, ka viņš ir strādājis ļoti cītīgi, viņš man ir ļoti palīdzējis, eh, kopš es eh, stājos priekšādētā amatā, un tāpēc es gribētu viņam eh, vēlēt daudz veiksmes jaunajā darbā koplēmuma nodaļā. Noteikti, ka mēs ar viņu tiksimies, jo šķiet, ka padome nekad nepiekrīt parlamenta viedoklim, tas nozīmē, ka mēs noteikti ar viņu tiksimies viņa jaunajā amatā. Bet es vēlreiz gribētu viņam pateikties par viņa darbu un vēlēt daudz veiksmes turpmākajos pienākumos. Okay, Tagad eh, par koordinātoru sanāksmi. Divi ziņojumi Statistikas datu regulācija ir runa par autoceļu transportu. Jūs eh, noteikti nebūsiet pārsteigti, ka es esmu uzņēmies eh, strādāt pie šī ziņojuma. Tāpat kā viņš darbosies arī pie otra statistikas datu ziņojuma. Regula par integrētu jūras politiku. Tautas partijas grupa nozīmēs referentu šim ziņojumam. Atzinumi. 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšana. Arī par to būs atbildīga tautas partijas grupa, tātad tas ir atzinums. Budžeta izpilda attiecībā uz vairākām aģentūrām, jūra, Cezara un citas aģentūras, tiks nozīmēts viens kopīgs referents, jo tas būs viens atzinums, un ALDE grupa uzņemsies šo darbu regula, Eiropas parlamenta un padomes regula par tirgus uzraudzību divu un trīs riteņu transporta līdzekļiem Eiropas konservatīvo un reformistu grupā nominēs referentu šim atzinumam. Tika pieņemts lēmums negatavot atzinumu. Lēmumam par detalizētiem noteikumiem piekļuvēji regulētiem pakalpojumiem. Tika pieņemts lēmums, ka, ja gadījumā Pilsoņu brīvību komitejā gatavos pašinstīvas ziņojumu par globālo pieju pasažieru datu reģistru nodošanai trešajām valstīm, tad uh, Šo atzinumu gatavojas sociālistu grupa, taču pašlaik mēs nezinām, vai Pilsoņu brīvību komiteja gatavojas rakstīt šādu ziņojumu. Tāda bija koordinātoru lēmumi attiecībā uz ziņojumiem un atzinumiem. Mēs ar prieku uzklausīsim, kādus cilvēkus jūs esat izvēlējušies šo ziņojumu un atzinumu gatavošanai. Nākamais eh, - transporta prioritātes eh, Sure komitejā. Koordinatori ir nolēmuši uzaicināt eh, Sura komitejas eh, priekšēdētāju un arī referentu Palēdo kungu uz novembra transporta komitejas sanāksmi. Atzinuma projektu vajadzētu pieņemt līdz janvārim, līdz mūsu sanāksmē janvārī, pirms Suri komitejas. Par komitoloģiju pašreizējie referenti par komitoloģiju informēja par detalizētiem noteikumiem civilaviācijas personālam. Šo projektu pieņems decembrī, un mēs noteiksim jaunus noteikumus pilotu licenc licencēšanai un uh, amatieru pilotu eksāmeniem. Referents Elka Drāvīkungs uh, ieteica, ka uh, 9. novembrī Gudu kungs kļūs par EASA direktoru, un tad mums vajadzētu uzdot viņam šādus jautājumus. Es arī informēju koordinatorus par Količeka kunga lūgumu runāt par planieriem šajā sanāksmē, jo Austrijā jūnijā planieris bija iesaistīts negadījumā. Nākamais TNT tīklu turpmākais finansējums. Koordinatori apsprieda dažādas finansēšanas iespējas TNT tīkliem un nolēma vēlreiz runāt par šo jautājumu 30. novembrī pēc tam, kad būs notikušas diskusijas politiskajās grupās. Pie citiem jautājumiem uh, parādījās eiroviņietas jautājums. Referents uh, prezentēja īsu analīzi par politisko vienošanos, kas ir panākt par eiroviņieti. Un uh, tika runāts par eh, turpmākām apspriedēm ar Beļģijas prezidentūru, pamatojoties uz pirmo lasījumu Eiropas parlamentā. Koordinatori piekrita šim mandātam ar nosacījumu, ka referents vēlāk stāstīs par eh, sasniegto progresu. Attiecības ar dalību valstu parlamentiem. Balstoties uz komisijas darba programmu 2011. gadam, koordinatori nolēma, ka novembra sanāksmē viņi apspriedīs eh, tematus iespējamai sadarbībai ar dalībvalstu parlamentiem 2011. gadā. Nākamais. Koordinatori noturēs ārkārtas sanāksmi ar komisiju, tā notiks 16. novembrī. Un tad mēs runāsim par eh, avio pārvadātāju melno sarakstu. Pilsoņu agora par nabadzību un eh, finanšu krīzes sekām. Uh, Tā ir atlikta līdz 27. un 28. janvārim nākamgad. Eh, transporta pozīcijas eh, dokuments tika pieņems 12. oktobrī, bet eh, komiteja priekšādātāja konference ir lūgusi pārlikt šo jautājumu uz janvāri. Es vēlētos atgādināt deputātiem, lai viņi informētu savus koordinatorus Vai kāds nevēlas doties uz uh, Skipholas lidostu 12. novembrī? Es vēlētos atgādināt, ka šī vizīte ir pieejama visiem transporta komitejas deputātiem. Ja jūs interesē šāda vizīte, tad paziņojiet par to koordinatoriem. Tur būs runa par uh, aviācijas drošību un skaneriem. Tāpat arī mēs esam nolēmuši sūtīt vēstuli komisāram attiecībā uz uh, aviolīniju bankrotiem. 24. februārī komisija pieminējusi ietekmes izvērtējumu par iespējamiem risinājumiem, un šīs ietekmes izvērtējums būs komisijas priekšlikuma pamatā, kas ir jāprezentē 2010. gadā. Tieši tāpēc mēs gribam uzdot komisāram jautājumus, cik tālu viņš ir ticis ar ietekmes novērtējumu un cik tālu tad ir gatavs priekšlikums cita priekšlikuma Lichtenbergeras kundze no zaļajiem uh, sāka runāt par transportu Strasbūru, taču tika izteikta rekomendācija, ka mums vajadzētu vēlreiz par to runāt tad, kad beidzot būs nobalsots par plenāru sēžu kalendāru. Tautas partijas grupa mūs informēja, ka viņi vēlas eh, domāt par vulkāna Eh, pelnu krīzes sekām un vēlas eh, domāt par iniciatīvu, kā mēs varētu reaģēt, ja šādi notikumi rastos vēlreiz. Un par to mēs runāsim nākamajā koordinātoru sanāksmē. Tie būtu koordinātoru sanāksmes rezultāti, vai kādam deputātam ir jautājumi vai komentāri par eh, tikko minēto. Ja tādu nav, lūdzu. Brian, tikko parādījās jautājums Tad, kad mēs atgriezīsimies no Schipholas, tad tajā pašā dienā ir paredzēta mini plenāra sesija. Tad cikos mēs būsim atpakaļ? Priekšsēdētājs atbild, jā, šķiet, ka mēs būsim atpakaļ līdz trijiem, jo mums ir jābūt atpakaļ, lai mēs balsotu. Tātad būsim atpakaļ līdz plenāra sēdes sākumam. Vai visi ir piekartuši? Tad mēs varētu tagad pievērsties nākamajam darba kārtības punktam un tas ir civilās aviācijas drošības nolīgums ar Kanādu. Tā ir ziņojuma projekta pieņemšana. Vote, yeah. Jā, tātad ir paredzēts balsojums. Mums ir jāpārbauda balsošana, lai mēs saprastu, vai balsošanas iekārtas darbojas. Tātad sākam pārbaudīt balsošanas iekārtas. As everybody, there's always... Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Labi. Šis patiešām bija ļoti sarežģīts balsošanas saraksts. Tagad Lūdzu, pievērsīsimies balsojumam. Nav iesniegti grozījumi, tas ir tikai galīgais balsojums. Tātad balsojam par tikau kundzes ziņojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 par, neviens nav pret, neviens arī nav atturējies apsveicam. 30. tad ir pār, jo Krāmerkungs arī ir pār. Tikā kundze gan nav klāt, bet mēs viņu varam apsveikt. Thank you, thank you. What time the next one's you? So we've got a 10 minute break. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārtrauc sēdes 10 minūtēm līdz pulkstens 9.30. Un tad mēs varēsim pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Tā ir viedokļa apmaiņa ar Peisas kundzi un Valentes de Oliveira skungu. Tad lūdzu atgriezieties pirms 9.30. Eh, Okay, colleagues. Kolēģi. To... Lūdzu, ieņemiet vietas. Tēt, es jums paskaidrošu, kā es centīšos vadīt šo pasākumu. Es lūkšu abiem TNT koordinatoriem Pēcis kundzei un Valentas eh, kundzei runāt eh, desmit minūtes katrai, un kā jau es teicu, es eh, ļoti strikti ierobežošu koordinatoriem atvēlēto laiku, tāpat kā visiem pārējiem deputātiem. Pēc tam būs paredzēts laiks jautājumiem, sāksim ar koordinatoriem un pēc tam pārējiem cilvēkiem, un tas nozīmē, ka mēs varēsim uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu, nevis atkārtosim uh, jautājumus. Es šo procedūru atkārtošu arī e, nākamajā darba kārtības punktā un arī šo pēcpusdienu. Vairāk nekavēsimies un e, došu vārdu vispirms kundzei, ja Valentas kungs neiebilst. Es aicināšu Pēcis e, kundzi izteikties. Viņai ir atvēlētas desmit minūtes, un pēc tam Valētas kungs runās. <laughs> Uh, traffic's not been good for recently. So, it's that microphone, Carla, so... Lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu un vārds tiek dos jums. Paldies, Brian. Godāmie deputāti, ja jūs man uh, jauk, jautātu par uh, transportu šajā pilsētā, tad es nevarētu neko pozitīvu pateikt, bet tagad uh, uzreiz pievērsīšos tematam, kura dēļ esmu uzaicināta. Man ir divi prioritārie projekti - sen un otrs ir Donava. Donava, kas ir ietvērta Donavas makro stratēģijā. Šis otrs projekts ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas nodrošina tādu visaptverošu pārskatu, kas, manuprāt, mums visiem ir vajadzīgs. Šogad, eh, tad šis gads sakrīt ar vidus termiņa pārskatu, un uh, Ja mēs paskatāmies, vai būtu sasniegts progress, tad es varu teikt, ka no vienas puses progress ir sasniegts, bet no otras puses esam arī kaut ko zaudējuši. Un tagad es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Šogad, sāk, šogad sāku mērķi, sāku ar mērķi konsolidēt vairākas iniciatīvas, galvenokārt sagatavot vadošos principus tādus principus ļautu ņemt vērā visu vides grupu intereses un arī kanāla transportētāju intereses. Ko esam paveikuši pie šī kopīgā paziņojuma? Es samaicināšu cilvēkus sagatavot monitoringa grupu. Tā lai beigās projekts piederētu visām grupām, nevis vienai grupai. Tas nozīmē, ka cilvēki var iejaukties jebkurā brīdī. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tagad uh, pievērsīšos Donavai. Ir uh, divi projekti, kas ietver Bulgāriju un Rumāniju. Viens uh, ir tikai Bulgāru projekts, un otrs ir abu valstu projekts. Rumānijas projekts iet uz priekšu ļoti labi, tas bija īsta projekts, tagad tiek izmantoti struktūra fondu līdzekļi, līdz ar to ir pieejams vairāk finansējuma un laika. Turpmāko divu sezonu laikā tiks eh, nodrošināta nodrošināts monitorings, stores marito, mori, monitorings. Tas ir viens no, tā ir viena no svarīgākajām sugām šajā reģionā, un šajās divās sezonās viņi uh, Eh, kontrolēs stores, stores kustību. Šis eh, projekts, kas eh, aptver gan Bulgāriju, gan Rumāniju, iet pēc plāna. Ungārijā arī tiek veikts pētījums. Ungārijā esam tikušies ar visu valdību pārstāvjiem, bet tiklīdz kā ir jauna valdība, tā viss ir jāsāk no gala. Uh, Ministram ir vajadzīgi daži mēneši, lai viņš saprastu visu, nevar sagaidīt, ka viņš pirmajā darba dienā varētu uz, uzreiz sākt strādāt. Jā, liels paldies, es tiešām vēlētos iedzert kafiju. Thank you very much. And, uh, I don't like to work in a country when the government... Man nepatīk strādāt valstī, ja valdība nezina, ko tā dara šajā valstī. Man patīk strādāt tad, kad valdība jau ir dažus mēnešus iestrādājusies. Ungārijā un Slovākijā situācijā ir ļoti sensitīva. Šīm valstīm ir nesaskaņas, abas vēlas kaut ko darīt, bet nevienmēr viņu vēlmes saskan. Tagad pievērsīšos Austrijai. Austrija ir valsts, kur dažkārt mēs nesaprotam, kas īsti notiek. Sākumā Austrija bija patiešām piemērs, eh, projekts bija izcils. Te bija runa par eh, valsts ainavas saglabāšanu. Bet eh, pēkšņi atklājās, ka nav īsto atļauju un man ir, radušās, man ir radusies sajūta, ka šis projekts vilksies mūžīgi. Man šķiet, ka būs jau pienācis 2022. gads, kad šis projekts būs pabeigts. Es būtu cerējusi, ka eh, šis projekts tiks pabeigts ātrāk. Tagad pievērsīsimies vissarežģītākajai daļai - Vācijai. Šis Vācijas reģions, šī Donavas daļa Vācijā ir ļoti svarīga daļa Te ir runa par Reinas un Mainas ūdeņiem, kas ieplūst Donovā, un mums ir ļoti jādomā par šo reģionu, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgs. Mēs eh, sākām darbu šeit 2008. gadā. Ir eh, nodrošināta arī monitoringa grupa, un monitoringa grupā ir pārstāvētas visas puses. Vides eh, aktīvisti, transportētāji, kuģotāji, pārvadātāji. Oficiāli it kā šķiet, ka viss virzās uz priekšu ļoti labi, dažkārt man gan rodas šaubas par projekta virzību. Es domāju, ka mums vajadzētu par to padomāt. Uh, is, uh, no environmental, no environmental uh, problem uh, Sena Nora ir ļoti interesants projekts. Šeit eh, neparādās nekādas vidas problēmas. Protams, ir jāatrisina arī dažādi finanšu jautājumi, cik tad lielas būs izmaksas. Cik tālu es zinu, tad transportētāji un kuģotāji visi akceptē eh, šīs nodevas, bet eh, jautājums ir par to, cik augstām šīm nodevām vajadzētu būt. Es ceru, ka šis projekts izdosies, jo Sena Nora attiecas uz ļoti daudziem reģioniem, jo šis kanāls atdzīvinās daudzus reģionus. Tas būs tāds kā modinātājs zvans šiem reģioniem. Beļģija un Nīderlande gatavojas tam, kad tiks atklāts kanāls, jo tad būs eh, radusies pirmā iespēja, kad varēs mm, nodrošināt piegādes Parīzei no ziemeļiem. Lās paldies! Kalai. Tagad eh, došu vārdu Valentes kungam. Lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Es nevēlos atkārtot eh, stratēģisko ietvaru, par kuru runāju pagājuši gadu, jo tas, šis ietvars ir tieši tāds pats. Attiecībā uz ostām Eiropas eh, potenciāls ir ļoti liels. Jāsaka, esmu turpinājis savas konsultācijas ar Eiropas iesaistītajām pusēm. Pēdējo trīs gadu laikā esmu ticies ar vairāk nekā 300 cilvēkiem. Un uh, lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir iesaistīti dažādos jautājumos, kas ir saistīti ar, ar jūru, tad tie ir jūras braucēji, uzņēmēji, vidas aktīvisti un tā tālāk. Šogad es eh, pabeigšu savu braucienu pa piejūras valstīm Eiropā. Un pāris mēnešu laikā man būs izdevies pabeigt visas tikšanās. Kādi tad ir praktiskie rezultāti? Jūs noteikti atcerieties, ka bija lielas bāžas par eh, kandidatūrām ir jāsaka, ka šogad šī tendence ir mainījusies pretējā virzienā. Man iepriekšējo ziņojumu rekomendācijas atbalstīja gan komisija, gan dalība valstis, gan arī Eiropas parlaments. Te tika liktas, uzliktas vairākas prioritātes attiecībā uz darba programmu. Šīs izmaiņas šķiet ir bijušas visnotaļ pozitīvas līdz pat šim brīdim. Esam saņēmuši 14 eh, priekšlikumus, kas ir akceptējami. Mēs izsludinājām konkursu, un tas nozīmē, ka mēs varam investēt 7, 750 miljonus eiro. Tas ir vairāk nekā desmit reizes vairāk nekā paredzētais finansējums. 185 miljoni finansējuma ir divreiz vairāk nekā pieejamais finansējums. Tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto tāda pati metodoloģija. Mums ir jāpievērš uzmanība globālajai tirzniecībai un tirgumu, mums ir jādomā par kuģu pārvadāmiem, ir tīpaši par to drošību, ostām, iekšzemes eh, savienojumiem un loģistikas ķēdēm. Jūs noteikti zināsiet, ka iepriekšējos ziņojumos es eh, sadalīju eh, šo, šos tematus tieši šādās sadaļās. Taču šajā ziņojumā es eh, pieliku klāt vēl divas lietas - transportā iesaistīto apmācību un kvalifikācijas, un tāpat arī par strateģisko orientāciju, jo šeit pastāv ļoti daudz variantu. It īpaši mēs atceramies uz kaimiņu valstīm vai nu uz austrumiem vai uz dienvidiem, un tāpat arī ir jādomā par tirzniecību ar Ķīnu. Eiropas Savienība vēl ar vienu ir lielākais tirzniecības bloks valstī, taču saiknes galvenokārt tiek nodrošinātas ar Ķīnu, te ir runa par Sodas kanālu un Vidusjūru, un pēc tam ir jādomā arī par pārējo Eiropu. Tieši tāpēc es uzstāju uz to, ka ir jāliek uzsvers uz cilvēcisko elementu transporta ķēdē. Tas būtu izglītība un apmācība. Es atkārtošu tās pašas rekomendācijas, 16 rekomendācijas, kas varbūt ir par daudz, bet jūs noteikti atcerieties šīs rekomendācijas no iepriekšējiem ziņojumiem. Es tūlīt tos nolasīšu, lai ietaupītu laiku es rekomendēju pievērst uzmanību integrētai ostu infrastruktūras izveidēji. Tas nozīmē tirzniecības procedūras, preces, transporta līdzekļi, operācijas. Nākamais - uzlabot iekšzemes infrastruktūras savienojumus. Dažkārt tas ir kaut kas pavisam mazs, kaut kāda detaļa, bet bieži vien šī detaļa ir ļoti svarīga un tā ir jāņem vērā. Uh, Tas nozīmē, tas varētu būt mazs ceļa gabals, tas varētu būt dzelzceļa posms. Mums ir jādomā par šīm sīkajām lietām. Dažkārt, protams, problēmas ir lielākas. Tad, tad ir jā, jāizveido trūkstošie posmi, jādomā par pievienoto vērtību un jāintegrē jūru ezeri. Tāpat arī jāt, eh, jāizveido inteliģentas infrastruktūras pakāpojumi, lai nodrošinātu labākus preču pārvadājumus, uzlabotu drošību un nodrošinātu laicīgu kontroli visai sistēmai. Iespējams, jūs atcerēsieties, ka ir drošības aģentūra, kas atrodas Lisabonā, tā ir Eiropas jūras drošības aģentūra, un es ieteiktu uh, jums eh, apmeklēt šo aģentūru, jo tā ir patiešām labā Eiropas institūcija, kura eh, veids labu darbu, un tā ir gatava darīt vēl vairāk. Ceturtais - veicināt aktivitātes un uzsākt pētījumus, lai labāk saprastu, kā mēs varam palīdzēt nozarei. Es uzskatu, ka pētījumi ir vajadzīgi, lai mēs saprastu mūsu darbu. Piektais nodrošināt sadarbību starp ostām un ostu darbībām. Daudzas Eiropas daļas vēlas nodrošināt sistēmu ostās, centralizētu sistēmu ostās. Es tam piekrītu, jo mums ir vajadzīga lielāka efektivitāte. Ja runa par lieliem transporta centriem, uh, šiem uh, mezgliem, transporta mezgliem. Jāatcerās, ka Eiropā ir tik uh, gārā krasta līnija, kas ir izrobota. Tie ir vairāk nekā 95 tūkstoši kilometru. Tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt uh, šādus mezglus gandrīz jebkur, un mēs varam izvairīties um, no transporta pa autoceļiem un autoceļiem aizstāt šos autoceļus ar jūras transportu. Sestais. Uzlabota izglītība. Es nepievērsīšos šai rekomendācijai, jo es jau par to runāju. Nākamais. Esmu ieteicis attīstīt Erasmus izglītības tīklu Šķiet, ka tikai trīs valstīm Eiropas Savienībā nav problēma apmācīt jūras darbiniekus. Man šķiet, ka visām pārējām valstīm rodas šādas grūtības, un es domāju, ka tās gūs labumu no šāda tīkla, ja tāds tiktu izveidots. Septītais ieteikums ir uh, attīstīt uh, rīcības un informācijas sistēmu, lai nodrošinātu procedūras. Ir vairāki labi piemēri. Šādai sistēmai, un tas ietaupa gan laiku, gan arī nodrošina citu labumu. Šādas pieņemtas procedūras visā Eiropā ļautu izveidot vienotu Eiropas jūras telpu, veicināt pētniecību un ekonomisko attīstību, lai attīstītu kuģus un aprīkojumu, kas ļautu samazināt izmešus un veicinātu vidē draudzīgas tehnoloģijas attīstību. Es gribētu teikt, ka vajadzētu ierobežot kuģu eksploatācijas laiku un vajadzētu uzlabot kuģu kvalitāti. Es neizteikšu citus priekšlikumus šajā jomā, bet Mums vajadzētu nodrošināt eh, labāku kuģu izmantošanu. Tas ir ļoti svarīgi. Labāk artikulēt dažādus finansēšanas tīklus. Jau pagājuši, kad es izteicu šādu ieteikumu, mums ir vienots finansējums motorizētiem jūras līdzekļiem kohēzijas fondi, struktūra fondi, Eiropas investīciju fondi, dažāda veida fondi. Bet eh, cilvēkiem ir jāsaņem informācija par šiem fondiem, ir vajadzīga orientācija. Ir viena finansēšanas aģentūra, un tas ir ļoti labi. Es ieteicu aktualizēt TNT vadlīnijas, lai tiktu iekļauta arī praktiskā pieredze. Un esmu nolēmis iekļaut arī motorizētos jūras ceļus šajās TNT vadlīnijās, atbrīvoties no birokrātijas, kur tas ir iespējams, nodrošināt risinājums, kas būtu balstītas konkrētiem sasniedzamiem mērķiem. Es jums ieteiktu atbalstīt arī eiro bonus sistēmu. Itāļiem ir bijusi ekobonusu sistēma. Manuprāt, tas būtu arī noderīgi Eiropai ieviest šādu vispārīgu sistēmu. Tieši tāpēc es to nesaucu par ekobonusu, bet par eirobonusu. Šo sistēmu, šī sistēma nodrošina, ka eh, šie bonusi tiek izmaksāti tieši šoferiem, un tādējādi var izvairīties no spiediena uz ceļiem. Šāda veida bonusi, manuprāt, ir ļoti labs piemērs. Tad itāļu ekobonusu varētu izveidot tādā vispārējā lielā Eiropas bonusā, eirobonusā. Protams, ka ir daudz problēmu ar mūsu kaimiņu valstīm. Es šeit gribētu izšķirt divas, divas kaimiņu grupas. Ziemeļāfrikas valstis. Bieži vien tās ir ļoti tuvu, lai tās aizmirstu, un tāpat arī ir jādomā par mūsu austrumu robežu, kas tāpat rada daudz problēmu. No otras puses, šī puse varbūt ir nedaudz nobežījusies, un mēs nedrīkstam aizmirst par šīm ostām. Mums ir jānodrošina integrēts skatījums uz šīm problēmām. Kā jau es teicu, Mums ir jānodrošina ostu saikne ar dzelzceļu transportu. Ir jāatcerās, ka uh, Krievijā dzelzceļiem ir citas tehniskās specifikācijas nekā mums, un sliežu platums tieši tāpēc ir jādomā par pielāgojumiem. Tāpat arī es ieteicu attīstīt vairākus pētījumus un veikt pilotu pētījumus, lai varētu izmantot dažādus degvielas veidus, tā skaitā šķidrināto dabas gāzi. Protams, SO2 uh, um, sēroksīdas, dioksīda daļiņas un slāpekļa oksīda daļiņas. Mums ir jādomā par dažādām uzpildes vietām, ir vajadzīgs tāds eh, tīkls. kas ļautu mums nodrošināt lielāku drošību un tīrāku vidi nekā, piemēram, ogles vai pašreizējā sistēma. Es domāju, ka ir svarīgi pārdomāt transporta politiku, noteikt šeit skaidras eh, prioritāšu jomas. Daudzas no šīm rekomendācijām jau ir paustas visām iesaistītajām pusēm, un es ceru, ka tuvāko gadu laikā tās arī tiks īstenotas, lai uh, Eiropas transporta sistēmas būtu efektīvākas un novatoriskākas, atbalstītu tirzniecību un arī nodrošinātu labāku tirzniecību ar visām pārējām pasaules daļām un tādējādi veicinātu dzīves kvalitāti. Paldies! Kolēģi ir pieteikušies četri koordinatori un trīs deputāti šajā jautājuma kārtā. Nē, tagad jau ir astoņi runātāji, tāpēc katram došu četras minūtes laika, tā lai mēs varētu pēc tam uzklausīt koordinatorus. Es tiešām atvainojos jau iepriekš, bet es izturēšos strikti. Man ir jābūt eh, striktam, ja visi grib izteikties. Tautas partijas grupa Groškungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs. Sākumā vēlos pateikties koordinatoriem Karlai un viņas kolēģim Šeit ir jārunā par ļoti daudzām lietām, taču laiks ir ierobežots, tādēļ runāšu tikai par pāris jautājumiem. Pirmkārt, ziņojumi gadu no gada arvien vairāk kavējas. Un rodas tāda situācija, ka liekas, ka šāds, kas tas atkārtojas gadu no gada. Un runājot par šo nokavēšanos, es gribētu, lai kolēģi rīkoties daudz stingrāk jo jūsu viedoklis mums eh, palīdzēs daudz pamatīgāk pievērsties izvērtēšanai. Lasot Kārlis ziņojumu, kur ir runa par projektiem eh, Nīderlandē un kādā valstī, kuras ļoti labi zinu, kur vienmēr pastāv problēmas ar vidas jautājumiem. Es domāju, ka šīs problēmas ir jāaplūko vietējā mērogā, un tad ir arī attiecīgi jānosaka prioritātes, lai nebūtu šādu problēmu. Otrais eh, punkts par finansējumu. Es lasīju par nodevu sistēmu Francijā, Man nav nekādu problēmu, ja Francijā parādās jauna ceļu nodokļu sistēma, taču es gribētu dzirdēt vairāk informācijas par šo situāciju un kā tas notiek uh, visā Eiropā, kā tas tiek integrēts. Un otrs apakš jautājums par šo finanšu līdzekļu izmantošanu gan jūsu jomās, gan attiecībā uz otro ziņojumu. Nu, manuprāt, ka šeit vēl pastāv trūkumi. no 84 miljoniem ten projektiem 60 tiek, do, tiek novirzīti Marko Polo. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kad līdzekļi jau ir iztērēti, kas ir uh, paredzēti un kas tiks izmantot tuvākajā nākotnē. Un pēdējais komentārs, jūs izteiktie priekšlikumi, šie 12 konkrētie priekšlikumi pilnībā atbūst atbilst tai politikai, kādu mēs komitejā šeit vēlamies parlamentā. Un mums būtu jāatrod kopīgs eh, ceļš, kā mēs varētu pārliecināt dalībvalsts darboties daudz integrētākā veidā. Īpaši investēt eh, zināmās izglītības jomās, lai daudz labāk izveidotu sistēmu starp ostām un eh, iekšzemi. Uh, un būtu ļoti liederīgi, ja mēs rītdien diskutētu ar reģionālo komiteju. Jo šeit ir šī tēma ir kļuvusi ļoti aktuāla par to, kā mums ļoti saskaņot jāstrādā Eiropas līmenī. Tādēļ, manuprāt, jūsu ziņojums būs ļoti interesants gan transporta komitejai, gan vadlīniju izstrādēji. Ļoti svarīgi būs nodefinēt pareizu un saskaņotu kohēzijas politiku. Un, protams, jāpaziņ, jāsniedz šie atzinumi arī vides komisāriem, ja mums trūks šīs saskaņotības, taču jūs varētu palīdzēt panākt šādu stiprāku saskaņotību. Paldies! Paldies! Alkatraiva kungs tagad. Liels paldies priekšsēdētāji! Es ļoti priecājos par šiem ievadvārdiem un pateicamies arī par labo paveikto darbu. Pejas kundze, runājot par Donavas produktu, mūsu Donavas eksperts Silvija Cikao, diemžēl šeit nav klāt, un par to arī negribu iedziļināties, taču mums vēl joprojām ir problēmas un kavēšanās, kas ir saistīts ar politisko attīstību, valdības nāk un iet un es gribētu uzzināt, vai balstoties uz savu pieredzi jūs nevarētu izteikt ieteikumus nākotnes darbam, ka varbūt darbs ir jāveic citādākā veidā, un kāda šeit ir koordinātora loma, vai varbūt šo lomu varētu pastiprināt, lai iegūtu zaudēto laiku. Uh, iespējams, ka mēs no Eiropas Savienības puses varam darīt daudz ko vairāk. Runājot par šo ziemeļu koridoru, manuprāt, tas vairāk ir finanšu jautājums. Pastāv nodevu, ceļu nodokļa sistēma, un es gribētu zināt, kā tiek noteikts šīs summas, kur šie līdzekļi tad eh, tiek ieguldīti vai tiek ir kāda speciāla formula, lai tos aprēķinātu. Vēl mēs lasījām, ka tas ir arī apdraudējums uh, Eiropas Savienības līdzekļu samazinājumam. Man liekas, tas ir komisijas priekšlikums. Ja ir ļoti liels kavēšanās, tad daļa līdzekļu tiek atņemta un novirzīta citiem projektiem. Nu, tas var pat novest līdz 44,3 miljonu atbalsta uh, zaudēšanu, vai tas viss sarežģīs šo situāciju un kā lai rīkojas šajā gadījumā. Noslēgumā var apstiprināt to, ka visas iesaistītās iestādes e, vēlas šos projektus īstenot, beidzot jāveic pētījumu, posms ir jāsāk rakšanas darbi, mums ir jāievēro termiņu. Un Valentes de Oliveras kungs. Pie jums vēlos vērsties ar to, ka no jūsu dokumenta izlasīja, ka sektors nemaz nav tik ļoti ieinteresēts atbalstīt šos projektus. Taču es priecājos uh, dzirdot, ka tas tā nav, taču es kaut kur esmu lasījis, ka situācija ir šāda. Vai jūs varētu izteikties par šo punktu un kā mēs varētu rīkoties? Vēl labprāt gribētu dzirdēt, ko komisija ir atbildējusi visiem jūsu ieteikumiem, kāds bijis komisijas viedoklis, jo bija daudz pētījumi, kritērija noteikšana, vai komisija kaut kā reakcija, vai jūs tiksiet tālāk. Paldies no Aldus grupas Maisners kundze. Paldies, Rajan. Man ir pāris jautājumu, varu izteikties pat īsāk nekā četras minūtes. Sākumā jautājums saistībā ar Donavas stratēģiju Pejas kundzei. Vai es to paras, sapratu pareizi? Es dzirdēju, ka tulkojumā, ka tagad sāksies uh, storu uzraudzība šajā reģionā. Vai tas tā tiešām ir? Otrs jautājums. Kā jūs novērtējāt, novērtēt iespējas daudz efektīvāk izmanto uh, ūdens ceļus. Mēs zinām, ka iekšzemes ūdens ceļi ir daudz eh, vidē draudzīgāki nekā kuģniecība jūrās un ka varētu būt eh, liederīgāk izmantot šos iekšzemes ūdens ceļus. Es Vācijā runāju ar šīs nozars speciālistiem un viņi man minēja mm, milzīgus skaitļus, kas varētu būt potenciāli iespējami. Uh, kāds būtu iespējas eh, attīstīt šo nozari, kas būtu iespējams arī no vidas viedokļa. Trešais jautājums. Tika teikts, ka jāuzlabo globālā tirniecība ar eh, kuģniecību, ar labākiem uh, eh, ostās pieejas punktiem. Vai ir kaut kādas konkrētas uh, lietas, kas ir jādara? Varbūt to var atbildēt arī jūs kolēģis vai jūs abi. Un ceturtais jautājums. Jūs runājat par uh, zaļo kuģošanu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Es to minēju arī savā ziņojumā par integrēto kuģniecību, jūras politiku. Un kas, jūsuprāt, ir nepieciešams, lai uzlabotu emisiju situāciju attiecībā uz kuģiem? Un piektais jautājums, Oliveras kungs runāja par birokrātijas samazināšanos. Un vai jums ir kādi konkrēti piemēri? Uh, Jo parasti, kad runā vispārīgi par daudzām lietām, tad nekas nenotiek, taču, ja pieminēt konkrētu piemēru, tad ir iespējams kaut ko panākt. Paldies! Paldies no zaļajiem Lichtenbergs kundze. Liels paldies! Paldies par ziņojumiem. Sākumā vēlos teikt, ka esmu ļoti apmierināta ar to, ko dzirdēju no Valences Dalivjēras kunga, ka būs īpašs uzsvars uz loģistikas jautājumiem, uz piegādātājiem un termināliem. Manuprāt, šī pieeja ir pareiza. Ja preces netiek novests pie uh, ostām, kuģiem, tad nav nekādas jēgas uh, izstrādāt infrastruktūru. Runājot par Donavu, šeit var gūt skaidrību lielāku. Uh, Mēs, mums bija vizīte pie Donavas, un mēs redzējām, ka pašreizējās kapacitātes netiek pilnībā izmantotas tieši tāpēc, ka trūkst, uh, ir trūkumi loģistikā, piegādātāju sektorā, un ka ir daudz problēmu nodrošināt savienojumus, kontaktus starp pārkraušanas vietām. Uh, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Es neesmu tik noskumus kā jūs, kā Austrijas ceļa daļa netiks um, rakta sākuma posmā, jo nevajadzētu tā rīkoties, ka tiek izrakts kanāls un tad domā, kas notiks tālāk, ka vajadzētu izmantot jau esošos iekšzemes ūdeņus. Un iespējams, ka pie Donavas šī problēma paliks tāpat, ja arī mēs neveiksim rakšanas darbus. Mums ir nepieciešama kuģi, kas ir pielāgoti attiecīgai upei. Vai ir kaut kādi projekti šajā sakarā, vai ir kaut kas, ko mēs uh, vidējā vai ilgtermiņā varētu sasniegt? jo kapacitāšu palielināšana preču pārvadājumiem pie Donavas es saskatu īpaši izmantojot upei piemērotus kuģus, un tas arī būtu ekoloģiski daudz efektīvāks risinājums. Ja 80% iekšzemes kuģu transporta notiek pie Reinas, vai uz Reinas upes, tad tas ir jāņem vērā kopējā perspektīvā. Manuprāt, šī pieeja, kad uh, uzsvars tiek likts uz loģistiku piegādātājiem, uz esošajām kapacitātēm un lai panāktu panākums preču transporta jomā Donavā, uh, Manuprāt, šāda pieeja atrisināt vairākas problēmas. Mēs varam atrast vairākus risinājumus, kas mums neliek gaidīt vēl 5, 10, 15 gadus, kamēr pilnībā tiks izmantots esošais potenciāls Donavas sakarā. Vēl vēlos ieteikt izstrādāt koordinētu pētījumu par visas Donavas teces um, situāciju, kas ir transporta līdzekļi šajā nozarē un kādas kapacitātes varētu šeit paredzēt. Paldies! Paldies! Tie bija runātāja grupu vārdā, un tagad pievērsīsimies atsevišķiem deputātiem. Sāksim ar Kančenkungu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī abiem koordinatoriem un referentiem. Manuprāt, kā kuģniecības ceļi un iekšzemes ūdeņi, kuģniecībai tie, tas ir divas ļoti būtiskas uh, satiknes ases. Mums jāpievērš visa mūsu uzmanība laika iemeslu dēļ. Pēcis kundze uh, runāja par Donavu. Esmu lasījusi viņas ziņojumu, gribētu uzsvērt ka ir jāņem vērā arī vēl papildus aspekti, vismaz eh, tāda ir mana vēlme, kas attiecas uz eh, kuģniecības ceļiem. Ja mēs paraugāmies uz austrum virzienā, es domāju, ka ir lielas iespējas kaut ko darīt Adrijas reģionā, eh, arī Tirēnas jūrā, un to varētu vēl turpmāk visu attīstīt. Tādēļ es domāju, ka. Mēs šeit patiešām varam darīt visu un atbalstīt transportu. Tas prasa noteiktu loģistiku un savietojamību starp uh, ostām un arī starp citām infrastruktūrām, jo vienkārši mēs jau nevaram kravu pārcelt no sauszemes ceļiem, ja mēs neradām priekšnotiekumus, kā pārvietot transportu pa jūru. Paldies Oliveras kungam. Viņš runāja arī par Itālijas ekoloģisko bonusu iespējām. Jā, tas būtu ļoti labi, to varētu pārvērst par eiro bonusiem. Gribētu uzdot jums jautājumu. Jūs strādājat šajā jomā, jūs zināt, ka organizācija un uh, sagatavošana jau ir tikušas veiktas. Jūs noteikti zināt, ka birokrātijas un izmaksu jautājums ir ļoti smagnējs. Jūs esat norādījis uz problēmām Kas tagad ir jādara, lai saīsinātu laiku un lai sasniegtu rezultātus? Un gluži vienkārši saņemt iespēju ātrāk uh, panākt sadarbspēju un maiņu no sauszemes ceļiem uz jūras ceļiem. Kāda ir jūsu priekšstati, kas jums uh, ļoti konkrēti ir vajadzīgs, lai panāktu, ka tas viss darbotos? cik vien ātri iespējams. Protams, arī finanšu jautājums ir svarīgs, bet to, protams, var skatīt ir atsevišķi. Ja, vielen Dank, ich hab... Ötur kungs, jā, paldies, man daži punkti jums. Pēcis kundze, gribētu teikt paldies arī jums par jūs teikto pats. Esmu sociāldemokrātu deputāts no Leizbavārijas. Un uh, es uh, Esmu piecietis Gerhardam Šmitam, viņš liek jūs visus sirsnīgi sveicināt. Veiskons gribētu jūs lūgt eh, trīs, četrus punktus, kur šodien gribētu izklāstīt, pārdomāt eh, tajos lēmumos, kurus jūs nākotnē pieņemsiet. Pirmkārt, jūs runājāt par monitoringu grupu, kas 2008. gadā tika iedibināta, un eh, arī par pētījumu, kas par šo jautājumu tiek veikts. Ziniet, esmu pārliecināts, ka RMD uh, ūdenceļu sijā uh, Eh, šis pasākums ir, pasūtījums ir viņiem dots veikt šo pētījumu, un nav bijis konkurss atklāts. Un šī vasarštāse Sijā ir RMD medus uzņēmums. Reina maina Donava RMD saizinājums. Jā, kādas tur ir intereses un uh, kur paliek, kas, kāds ir jautājums ar eksperta neutralitāti? Turklāt vēl RMD konsultāti ir EONA. Uh, New Build and Technology sija daļa, un uh, kas pazīšu uzņēmumu kā enerģijas ražotājs, zina, kādas viņa intereses, kad uh, tiek uh, būvētas um, dambju pakāpes. Un vēl viens punkts, saskaņā ar trešo punktu, 1.6, tur ir jānodrošina objektīvi um, pētījumi. Jūs zināt, ka ministrs Ramsavers Vācijā bieži vien uh, ir runājis pēc C280 par variantu. Es jau nevaru pasavas jaunajai presē, varu eh, arī eh, um, Straubingeras uh, eh, vietējo avīzi 2. jūlijas pēdējais punkts, monitora grupa, par kuru mēs runājām. To eksperti no RMD un arī eksperti no ministrijas konsultē. Un es nedomāju, ka kritiski un konstruktīvi to visu ir iespējams novērtēt, ņemot vērā apstākļus. Pēcis kundze, gribētu jūs lūgt visus šos punktus pārdomāt un ņemt vērā. Tie manam reģionam ir ļoti svarīgi, un tā mums ir prioritāte, un mēs nevēlamies, kā Študgārda 21 atkārtojas lejas Bavārijā, tādā pašā veidā kā Študgārtē. Tas būtu nozīmīgi. Paldies. Thank you, Mr. Ertug. Uh, members,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 un eh, Valentas kungam. Mani jautājumi vai nu kād būs uzdoti Valentas kungam. Ieteikumus es uzskatu, ka tie ir ļoti interesanti, bet eh, kaut kas šeit tomēr trūkst. Tur vajadzētu lielāku konkrētumu. Visi uzskata, ka tie ir ieteikumi, pie kuriem darbs turpinās, un arī nākotnē darbs pie tiem turpināsies. Bet kaut kas man šķiet šeit trūkst, proti, ka vajadzētu konkretizēt to, ka ir runa par globālu Eiropas projektu, kurā ieteikumi un iniciatīvas, tās tiek apkopotas, kas līdz šim ir pieņemts un arī tiek norādīts, kā rīkoties nākotnē. Gribēju jums pastāstīt vienu piemēru. Pirms kādu laiciņa mēs pieņēmām dzelzceļa pakotni Eiropas līmenī. Uh, Es atbalstīju to, ka ieteikumos būtu pieminēts arī šis projekts sasaisti starp eh, jūras ceļiem un dzelzceļu. Kā šo projektu var turpināt attīstīt, vai tas ir vērtējis pozitīvi vai nē, un ieteikumos, eh, manuprāt, nav arī sekojošais, ka šie projekti nav iekļauti, projekti, kas jau tagad notiek Jūs runājat par projektiem, kas tik prezentēti. kas pārsniedz miljonu summas. Kā tiek izvēlēti šie projekti vai kāda ir izvēles kritērija? Tur nevajadzētu koncentrēties tikai uz iekšējā tirgus attīstību. Turklāt es vēl gribētu uzzināt, ja jūs runājat par to, ka transporta joma ir jāmodernizē, ka tur ir jāveic izmaiņas, vai jūs tur esat pieminējis arī Eiropas jūras tābu, kā ir strateģisku nozīmi, to mēs jau zinām. Tā joma, kam ir strateģiska nozīme. Bet konkurences ziņā tur ļoti grūta situācija. Vai jūs to esat eh, ņēmis vērā? Tad vienas pieturas, pieturvietas sistēma, tā ir ļoti laba lieta. Tas ir eh, elements, eh, kas patiešām atļauj radīt patiešām Eiropas projektu. Tur jūs varat rēķināt ar manu pilnu atbalstu. Bet citādi tomēr ir arī grūtības. Jūs teicāt, ka ir jāpārliecina valstis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 jūras ceļu projektu. Man ir eh, liels prieks, ka esat ieradies pie mums mūsu komitejā. Jūs runājāt arī par tādiem perifērajiem eh, reģioniem, tādu kā, tādiem kā Madeira. Preču transports šajos reģionos ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir svarīgi ne tikai ekonomikai, bet uh, tas nodrošina arī turisma nozari. Tas uh, dod iespēju cilvēkiem izdzīvot. Madeirā 25% no visām patēriņa precēm tiek importētas. Un liela daļa no importētajām precēm tiek nogādātas tieši pa jūras ceļiem. Tieši tāpēc jūras transports ir uh, vitāli svarīgs tādiem reģioniem kā Madeira. Jūs savā ziņojumā to jau esat norādījis. Tieši tāpat jūras transports ir svarīgs tirdzniecībā Eiropas Savienībā kopumā. Esam pieņēmuši šīs ziņojumus par integrēto jūras transportu, un uh, šajos ziņojumos ir norādīts, ka Eiropas uh, Savienībā ir ļoti liela ekonomiskā nozīmība, tā ir vislielākā visā pasaulē tieši šādu reģionu dēļ, kā Madeira. Tieši tāpēc es atbalstu ideju veikt pētījumus. Mums ir jāpaskatās, kādas vajadzības ir šādiem reģioniem attiecībā uz jūras transportu. Es gribētu jautāt, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz Eiropas komisijas attieksmi veikt šādus pētījumus un vai Eiropas komisija ir gatava ieviest pētījumus attiecībā uz uh, jūras transportu. Savisāra kundze. Lielas paldies! Es vēlētos uzdot konkrētākus jautājumus. Un tieši Valentē de Oliveiras kungam. Šajā vidustermiņa pārskatā es neko neatradu par projektu 21. Te ir runa par Arhūsas, Orhūsas un Tallinas ostu projektiem. Uh, Un te ir runa arī par uh, Baltijas jūras hub and spoke sistēmu, par eh, jūras mezgla sistēmu. Tas nozīmē, ka karāva tiek vesta uz ostām un pēc tam tā tiek pārlikta uz dzelzceļu. Tādējādi mēs varam izvairīties no kravas pārvadājumiem ar smagajām automašīnām. Es gribētu zināt, kas notiks ar šiem projektiem tuvākajā nākotnē. Varbūt šis jautājums ir pārāk konkrēts, bet manuprāt, šeit ir daudz kolēģu, kas pārstāv tieši Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Es ceru, ka jūs varēsiet man atbildēt. Paldies, Krāmerkungs! Jā, šun... Paldies par uh, prezentācijām. Apmēram ir priekšzemes eh, kuģniecība jautājums. Viss analīzes pierāda, ka 80% no iekšēji, iekšzemes kuģiem ir uh, Rainas uh, satiksme. Tā, protams, ir ļoti plata liela upe, kas ir saistīta ar Atlantijas okeānu. Lieliski piemērot. Attiecībā uz Danavu, tur ir būvē, jābūvē dambļi. Uh, Es eh, pieņēmu, ka tur ir arī transporta intereses. Tādēļ man konkrēts jautājums. Es eh, pats esmu braucis ar laiviņu uh, eh, pa Danavu no Ingolštata uz Melno jūru. Esmu saticis toreiz daudzas kuģus, tas jau gadu laiku apakaļ. Tādēļ Danava ir kuģojama upe. Un jautājums ir tāds attiecībā uz šiem trim vai četriem lielajiem kuģiem, kas uh, vēlas braukt no Atlantijas uz Melno jūru. Mēs par miljārdiem cerām uh, būvējam paplašinājumus dāmģus. Uh, vajadzētu finansiāli to pamato, kādēļ tas tik ārkārtīgi nepieciešams. Attiecībā uz lielajiem projektiem Eiropas Savienība 25% dod līdzfinansējumu. Attiecībā uz tiem posmiem, kas ir ātri, piemēram, Baltijas ceļš, mazāk nekā 10% vai vēl mazāk, un to var ātri, daudz vairāk uzcelt. Tātad šis arguments līdz šim jūs nesat vēl neko teikuši. Neviens nevar to pamatot, izņemot, ka uh, būvniecībā tiek lobēts darba vietas. Tātad jautājums, ar cik kuģiem jūs rēķināties? Uh, Eh, cik daudz tiks iegūties. Mums ir degresija, eh, ir lejupsliede, un 20 eh, pēdējos gados uz apmēram 8%. Tas viss ir jāņem vērā aprēķinos, jo no otras puses ir daudz projektu, kas ir tiešām vajadzīgi, un tie netiek realizēti, jo nav naudas. Nu, kamēr nebūs šī atbilde, tad jūs nevarēsiet cilvēks pārliecināt. Nekur, nevienā vietā, ne Donavā, ne Vācijā, vienalga kur. Paldies. Thanks, Michael, Mr. Ugias. Ogijas kungs. Grācie, prezidente. Una domanda per. Eh, Liels paldies, priekšsēnētāji. Jautājums Valentis Dolivjēras kungam. Vēlos atsaukties to, ko pieminēja Teksēra kungs, taču nevis saistībā ar šo attālos salu gadījumu, bet saistībā ar vidusjūras salām. Uh, Ieteikumos netika pieminēta atsauksme uz jūras autoceļiem un salu specifiku. Vēlos uzdot jums trīs jautājumus. Jūs piedalījāties konsultācijās, vai atradāt tajās aspektus, lai vēlreiz pārstrādātu obligāto kabotāžu? Otrais jautājums. Vai būtu iespējams turpmākajos ieteikumos iekļaut prasību, ka ir jāstiprina sociālā kohēzija, lai būtu vieglāka sasaist ar salu reģioniem? Un trešais jautājums. Vai nevajadzētu pārstrādāt kritēriju, ka šie jauktie preču un pasažieru savienojumi tiek atviegloti. Paldies! Paldies! Un noslēgumā Aila Sanders kundze. Sí, gracias, presidente. Siempre... Liels paldies, priekšsēdētāji! Atvainojiet! nevarēju, diemžēl, uzklausīt koordinātoru teikto, jo atrados sastrēgumā Briseles novalē. Vēlos atsaukties to, ko Valente de Olivieru runāja par jūras autoceļiem un hubs. Mēs gribētu, lai nākamajiem tīkliem šo lomu piešķirtu ostām, Mans jautājums ir tāds, jūs uh, minējāt vairākus skaitļus, kur uh, ziemeļi nodarbojas ar 84% krāvu un uh, dienvidos tas ir mazāks skaitlis. Un jūs teicat, ka dienvidos problēma ir tāda, ka ir ļoti daudz ostu. Gribētu zināt, vai pastāv risinājumos. Uh, risinājums tāds kā ostu klasteri, vai arī ir kādi citi risinājumi, kad nav īstu savienojumu sasaistas kontaktvietu ar eh, ceļiem vai dzelzceļiem, vai arī ar eh, ceļiem kaut kur dziļi iekšzemē. Iespējams, ka ir arī ostas, kas vēl nav konkurētspējīgas, liberalizējot pakalpojumus, vai arī pietrūkst vienkārši personāla. Iespējams, ka citreiz ir nepieciešams labāk apmaksāts personāls, vai jūs varētu to dziļāk paskaidrot? Jūs vairākas reizes atsaucāties uz sektoru trūkstošo interesi attiecībā uz jūras autoceļu projektiem. Iespējams, ka mēs um, mēģinām izdarīt spiedienu uz sektoru, un sektors nav interesēts, kā attiecībā uz Marko Polo projektu. Gribu zināt, vai jūs esat pārbaudījuši visus projektus, kas tika iesniegts saistībā ar vidusjūru, vai jūs pēc tam runājat arī ar klientiem, lai uzzinātu, kāds ir šis pieprasījums, jo ir taču jūras autoceļi īpaši vidusjūrā, viņi darbojas un ir ļoti liels pieprasījums. Taču iespējams kā atbalsts un līdzekļi. Uh, kas tiek ieguldīti šajos projektos, ka ar tiem nav pietiekami, ka tie nav pietiekami labi, lai nodrošinātu labāku konkurētspēju. Paldies! Paldies! Visi deputāti ir izteikušies. Lās paldies, ka ievērojāt uzstāšanās laiku, tīpaši Durani kundze, kas atteicās no runāšanas. Tas nozīmē, ka mums ir palikušas 15 minūtes atbildēm. Sadalīšu 7,5 minūtēs katram runātājam. Es eh, nezinu, kā jums izdosies atbildēt uz katru jautājumu septiņu ar pus minūtēs, bet kālā lūdzu došu jums eh, vārdu un varbūt jūs mēģināsiet paveikt šo nepaveicamo uzdevumu. Es centīšos un runāšu nīderlandiešu valodā. Um, Grošča kunga jautājums sākšu ar to. Integrēta pieeja Manuprāt, Donavas makrostratēģija tā ir ar integrētu stratēģiju. Pirms pāris nedēļām mēs tikāmies ar četriem koordinatoriem Ungārijā, lai paraudzītos, uh, Kāds izskatīsies mūsu uzdevums? Industrijas eh, reģioni, rūpnieciski šie reģioni, Donavas reģioni, lai mēs eh, neveiktu dubultu darbu, bet lai mēs atbalstītu viens otru, kontaktētos, un mums bija ļoti laba tikšanās Ungārijā. Jau no paša sākuma mēs Donavu neaplūkojām kā transporta ceļu, bet arī kā ekoloģisku telpu, kā upi kas eh, pārplūst, kas ir arī ļoti būtisks lauksainiecības apgādē ar ūdeni, kas saistīts ar smilšu nosēšanos, ar dzeramā ūdens piegādi. Visi šie jautājumi ļoti būtiski. Dažreiz tas ir saistīts arī ar enerģijas apgādi attiecībā uz Slovākiju. Šeit runa nav tikai par kuģniecību, bet arī pārējie aspekti tiek nodrošināti, kā dzīvotnes torēm un tam līdzīgi. Mēs centāmies pieiet šim jautājumam integrētā veidā. To visu pastiprināja situācija kopš Donavas stratēģija tika publicēta. Tagad mēs aplūkojam ne tikai pašu upi, bet visu Donavas um, basēnu un to, kā šo upi var novest līdz uzplaukumam. Šī ir uh, daudznacionāla upe, gandrīz 3000 km gara. Un ir ļoti būtiski tiešām ņemt vērā pilnīgi visus aspektus. Mums šeit ir nepieciešama ļoti skaidra pieeja. Un neviens uh, eh, neinvestē šajā flotē, to es vēlos atbildēt Krāmerkungam. Jā, ja šo upi nedrīkstēs izmantot eh, konkrēts dienas gadā. Ir, piemēram, kuģi, kuriem ir eh, konkrēti iegrimi, un viņiem gadā ir tikai 300 dienas nodrošināts vai cits dienu skaits. Piemēram, vienā dienā es redzu tikai četrus kuģus, kas brauc pa Donavu, un ja es paskatos citur Eiropā, tad man šķiet, ka šeit pastāv eh, liels iespējas uzlabojumiem. Protams, ka mēs varam nodrošināt arī eh, vidas, aizsargājumās vidas teritorijas, taču šeit arī vēl jāveic uzlabojumi. Un mēs, protams, cenšamies rīkoties pēc iespējas vidē draudzīgāk. Mēs gribam, lai kuģi ir tīri, lai tie nerada daudz izmešu, taču ir problēmas ar kuģu motoriem, jo tiek tirgoti tikai pāris kuģu motori. Mm nav tādu uzņēmumu, kur saka, uz, kas uzlabos kuģu motors. Šeit eh, parlamentam ir jāparaugās, ko var darīt, jo vienmēr iekšzemes kuģies tiek izmantoti vien un tie paši motori. Uh, ir. Naftai problēma nevis motori. And from, from 2007, this parliament took the decision that, uh, that they should... Uh, that they... Daudzos reģionos naftu nevar uh, izmantot. Eh, ir ticis pieņemts lēmums vai risinājums, ka jāizmanto viegla nafta, kura nesas, nesatura sēru, un tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāatbalsta šāds risinājums. Iekšzemes kuģniecība ir vidē ļoti draudzīga nozara Nīderlandē. Toreiz, kad biju ministre, es noslēdzu līgumu ar um, Nīderlandes kuģniecību un ka līdz 2015. gadam vēlākais šai Nīderlandes flotē jābūt vidēji tīrai. Un es domāju, ka to var panākt, un to var panākt arī Eiropā, un tas tam vajadzētu būt mūsu mērķim. Manuprāt, mums vajadzētu pielietot lielāks pūliņš arī pētniecības jomā, lai panāktu to, ka situācija iekšzemes kuģniecībā tiek uzlabota un netiek palielināts izmaksas. Tas ir ļoti būtiski. Diezgan dīvaini ir tas, ka ik viens pieprasa daudz vairāk kuģu. Nesen mums bija tikšanās ar iekšzemes ostu apvienību, un es, ka piedalījās arī šīs apvienības direktors, mums bija konference. un visi lielākie pārkraušanas uzņēmumi, kā Koloroida, Aselāja un Mitāla, izteicās, ka viņiem ir nepieciešami mazi kuģi. Un tas bija kaut kas pilnīgi jauns, to es pirmo reizi dzirdēju šajā konferencē. Līdz šim visi vēlējās lielus kuģus. Mums ir jāpārbauda situācija tirgū, vai tas ir vairākuma viedoklis, un ja tas tā ir, Tas ir ļoti būtisks. Pašais mēs redzam, ka nelielie kanāli un nelielos kuģus nevar izmantot, jo kuģi vienkārši ir pārāk lieli. Un šis jautājums ir ļoti būtisks, tas ir jāizskata un jāplūkojas, vai mēs rīkojamies pareizi. Runājot par kavēšanos, Kroškungs. Tā tiešām ir problēma šī kavēšanās. Lielākā problēma mums ir saistībā ar uh, tiesiskajiem noteikumiem vides jomā. Tas ir ļoti komplekss uh, eh, pasākums, īpaši jaunajām dalībvalstīm Austrum Eiropā, Bulgārijā, Rumānijā. Tur pastāv liels problēmas. Mēs esam izteikuši priekšlikumu izmantot ekspertu grupu, kuri atbalstīs šīs valsts visos plānošanas posmā un piedāvās tādu pakāpveidu plānu, tad šīs valsts var turēties pie vides kritērijiem un izpildīt to. Tātad viņiem būs pieejams tāda veida rokas grāmata, kur viņi var par aplūkot, vai viņi izpilda noteikums vai nē. Un šeit, protams, ir daudz kavēšanos gadījumu. Par sistēmu, kuru pārbauda starptautiska ko komiteja par to, par šo sistēmu Francijā, kur ir ieviestas jaunas ceļu nodevus. Tika veikts pētījums no Amsterdams līdz Parīzei par ārējām transporta izmaksām, no kurām tad tiek aprieķināts ceļu nodoklis. Tas šobrīd neatiec uz tiem kuģiem, kas dodas uz Parīzi. Nelieliem kuģiem nevajadzētu maksāt papildus ceļu nodevu, taču uh, šīs nodevas eh, lielums ir ļoti svarīgs, lai rēderējs eh, varētu gūt arī pēļņu. Un šis eh, nodevas apjoms, protams, ir ļoti svarīgs. Runāt par Marko Polo, to es šobrīd nevaru atbildēt, bet darīšu to vēlāk rakstiskā veidā. Runāt par izglītošanu apmācību, tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs konstatējam, ka iekšējams kuģniecībai ir problēmas iegūt darbiniekus Šobrīd darbiniekiem nav jāceļo nedēļām ilgi prom no mājām. To visu var norganizēt citādāk, taču tomēr ir nepieciešami darbinieki, kuri vismaz vienu nedēļu paliek uz kāda kuģa. Šeit mums ir nepieciešams atbalsts, citādi mēs vispār varam aizmirst šo jomu. Elke Traujīkungs. Ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. kavēšanās saistībā ar to, ka mainās valdības. Nu, tā ir patiesība. Es vienmēr dodos uz kādu valsti un uh, paziņoju par to kādam ministram, un tas mums uh, prasa mēneši. Man vienmēr ir sākumā jādodas pie ministra un jāpasaka, ka mēs uh, apmeklēsim Ungāriju, Rumāniju, ka mēs darī, nodarbosimies ar šādām lietām un ka vēlos ar jums uh, vest sārunas. Nu, es arī domāju, ja es būtu ministra, tad es arī negribētu, lai kāds ierodas manā valstī un braukā lai apkārt, eh, un es nezinātu, ko šī persona ir nodomājusi darīt. Šis ceļu nodoklis tiek eh, novadīts eh, divām valstīm - Beļģijā un Francijā šis nodevi tiek ievākta. Uh, Francūžiem ir priekšlikums sadalīt šo uh, ceļu nodokli uz abām valstīm, un Beļģija vēlas, lai katra valsts atsevišķi ievāc šo nodokli un sadala. Nu, šis jautājums vēl ir jānoskaidro. Maisners kundze runāja par Donavas stratēģiju, man liekas, to jau atbildēju. Uh, tā bija store, un ir ļoti svarīgi, lai storēm ir iespējams peldēt pa šo upi, pat ja ir jaunas caurteces. Es domāju, ka šeit pastāv liels iespējas iekšējiem skuģniecībai un tādējādi varētu atslogot arī sauszemes ceļu noslogojumu. Lichtenbergers kundze. Jautājums par to, ka kuģiem jāpielāgojas Donavai. Tas atkarīgs no slūžu lieluma un citiem parametriem. Līdz šim Donavā, Donavā nav patstāvīgs flots. Šobrīd uh, brauc tikai pāris kuģi. Parasti ir daudz Krievijas kuģu, kas braukā pa Donavu. Un ir arī kontakts ar uh, Reinu un ir jābūt iespējams braukt pa abām upēm, tad ir jāievēro arī noteikumi, kas attiec uz Reinu. Gančankungs, jums ir taisnība. Es biju pilnīgi droši, ka jūs uzdosiet šo jautājumu. Itālija po upē patstāvīgi bez Eiropas Savienības atbalsta ir izveidojusi regulāru dienestu. Tas ir liels um, panākums, un es ļoti par to priecājos. Ļoti īsā laikā Itālijai izdevies izveidot šādu sistēmu, un tā arī darbojas. Bija ļoti svarīgs jautājums saistībā ar uh, sadarbspēju šis jautājums un ar kanālu izrakšanu, kur paredzēti četri uh, modālie punkti. Tātad šeit ir savienojumi, un es domāju, ka šis būs veiksmīgs pasākums. Tas attiecas arī uz Donavu un Itālijā Polpē, tas jau ir izdevies. Vēl vēlētos, lai monitoringa komitejas priekšēdētāja vēstule tiktu izdalīta visiem. Es nezinu, uh, Es neesmu tā, kas var kritizēt uh, likumus un noteikumus Vācijā. Bija ļoti skaidra sūdzība šai uzraudzības uh, komitejai, un es iedzirnēju šajā jautājumā. Un tur viss par, parādīja to, ka lietas notikušas saskaņā ar Vācijas likumiem, un es tagad nevaru kritizēt Vācijas likumus. Politiķi pieņem lēmumus, taču ne jau akcijas sabiedrība, SIA RMD šī Vācijas firma. Sūdzības tika novērstas, jo šajā lietā piedalījās ne tikai eksperti no šī RMD uzņēmuma, bet arī no citām instancēm. Un es jums labprāt varu parādīt vēstuli, kuru nosūtīja uzraudzības komiteja. un šeit bija ļoti dažādi komentāri. Kramerkunga jautājums. Kuģu pielāgošana, man liekas, par to es tikko kā atbildēju. Kāds uzņēmējs izvēlās konkrētas dienas vai vairākas dienas, kad viņi var kuģot pa Donavu, un ja tās ir tik maz, tad viņi neizvēlas investēt šajā uh, nozerē. Taču, ja izvēlas maz kuģi ceļot, to var pārunāt. Un, un vēl viena neliela lietiņa ir iniciatīva pat Spānijā. Runa ir par iekšzemes uh, kuģošanu Spānijas dienvidos, un to mēs pārbaudīsim. Un tas ir kaut kāds jauninājums. Paldies! Jautājumu bija ļoti daudz, es centīšos uh, atbildēt uz tiem visiem, centīšos uh, atbildēt ļoti īsi, bet jebkurā gadījumā atbildēšu uz visiem jautājumiem. Pirmais, saskaņā ar citām uh, komitejām, vai nu tā būtu reģionālo lietu komiteja vai vides komiteja, esmu gatavs doties uz uh, šīm komitejām un paskaidrot, kas īsti notiek pie motorizētās jūras politikas un pie citām politikām. Par eh, noteikumiem Marko Polo un TNT eh, tīkliem. Kā jau esmu minējis iepriekš, šī jaunā grupa ar 14 eh, akceptējumiem priekšlikumiem Man ir jāsaka, ka. programs to produce uh, candidacies and, uh, uh and that is uh, Es jāsaka, ka vajadzētu noteikt vajadzīgos kandidātus, tas ir ārkārtīgi būtiski. Es piekrītu, ka ir vajadzīgas izmaiņas vai ir jāpielāgo pašreizējie noteikumi. Galvenokārt ir jādomā par Marko Polo pielāgošanu. Jebkurā gadījumā man ir jāsaka, ka diemžēl trūkst intereses, bet eh, intereses trūkst nevis no ostu pārvāžu puses. Īsnībā ostas pārvaldes ir tās, ar kurām es vedu sarunas, un ostu pārvaldēm ļoti interesē šie jautājumi. Tad ir runa par ostu pārvaldēm, cilvēki, kas ir atbildīgi par savienojumiem ar iekšzemes ceļiem. Visus ārkārtīgi interesē šāda veida finansējums un projekti. Tika pieminēts birokrātijas sloks un tā samazināšana. Uh, Birokrātija galvenokārt skar ostas. Te ir runa par muitu, ostas iestādēm, policiju, veterinārajiem dienestiem. Visas šīs formalitātes aizņem ļoti daudz laika un būtu labi tos visus apvienot. Tieši tāda ideja bija vi pamatā vienas pieturas aģentūrai, kas ļautu samazināt birokrātiju. Vienāda sistēma attiecas uz vairākām ostām un tādējādi pakāpeniski mēs varētu nonākt pie šāda kopējā viedokļa, un mēs varētu domāt par vienotu Eiropas telpu visām šīm formalitātēm. Jāatcerās, ka procedūras būs vienādas visur. Gribētu likt uzsvaru arī uz izglītību un loģistiku, kā jau minēju iepriekš. Ja ir jādomā ne tikai par loģistiku ostām un cilvēkiem, kas ir iesaistīti transporta nozarei, profesionāļiem transporta nozarei, mums ir jādomā arī par uzņēmumiem. Uzņēmumos ir jāparedz iespēja kritizēt mm, pieņemtos lēmumus, izdarītās izvēles. Pašlaik mūsdienās ir ārkārtīgi daudz pakalpojumu, kas ir saistīti ar transporta jomu. Pat veidlapu aizpildīšana. Ir veidlapas, ko sauc inkoterms. Tur ir vismaz 22 dažādi veidi, kā var izvēlēties dažādus punktus. Skolā māca par FOB un CIF sistēmām. Tur ir veseli 22 atšķirīgi veidi. Ir ārkārtīgi sarežģīti izvēlēties šos pakalpojumus. Kravas īpašniekiem ir jāpieņem lēmumi, un eh, galvenie lēmumi ir jāpieņem tieši kravas īpašniekiem. Eh, eh, Mums ir jādomā tieši par loģistiku, par konkrētajām īpašībām, kādas tai piemīt. Protams, ka ir uh, pakāpeniski jānonāk bija līdz maksimālajai kapacitātei, bet es gribētu teikt, ka ir jāuzlabo profesionāļu kvalitāte, tieši loģistikas profesionāļu zināšanas. Ekobonus pārveidošana eirobonusā ir ļoti laba ideja, protams, ja tas eh, nepadarīs šīs procedūras vēl sarežģītākas. Mums ir jāatcerās par sākotnējo domu, kāda bija aiz itāļu sistēmas. Tad, tad šoferis pieņem lēmumu, vai viņš eh, izmanto kuģi, vai arī viņš iet brauc pa ceļu. Tas ir arī ļoti drošs pasākums, jo te ir ņemti vērā arī vides aspekti. Ir jāatcerās, ka šī Summa, kas tiek piešķirta šoferim, ir summa, kas atbilst ārējām izmaksām šim pasākumam. Te nav kaut kas neskaidrs. Protams, ka ir jāņem vērā tas, ka šo aprēķinu varētu uzlabot, par to varētu spriest. theoretical basis for that. Eh? Jāatcerās arī teorētiskais pamats. Tāpat arī ir jāatcerās kompensēšanas ātrums. Kompensēšanas ātrums noteikti būs tas pievilcīgais elements, kas ļaus pāriet no autoceļu izmantošanas uz jūras ceļiem. Es uzskatu, ka valstis varētu kopīgi uzņemties šo pienākumu kopā ar Eiropas Savienību. Protams, līdz šim viss sarežģītākais, ar ko mēs saskaramies, ir sadarbības starp valstīm. Eirobonusā varētu sadarboties Itālija, Francija un Spānija, tāpēc, ka šeit jau ir uh, ir ļoti labas eh, saiknes starp eh, Barcelonu un Šivita eh, Bankija. Šķiet, ka šīs saiknes strādā ļoti labi un sadarbība ir laba, bet iespējams varētu ieviest šo sistēmu Itālijā, bet diemžēl to nevar ieviest nec Spānijā, nec Francijā. Un eh, tieši šeit cilvēki varētu gūt vislielāko labumu no sistēmas. Es paredzu, ka sistēma saskarsies ar koordinēšanas grūtībām, un tieši tāpēc es ieteicu, ka šai sistēmai vajadzētu būt visu Eiropas sistēmai, nevis uh, panākt, lai divas valstis vienojas savā starpā un tādējādi šī sistēma tiek sadrumstalota. Ja tas būs visai Eiropas pasākums, tad tas noteikti būs daudz uh, labāks. Es pilnībā piekrītu tam, ka ir jānodrošina saiknes starp uh, dzelzceļa koridoriem un ostām. Pilnībā pievienojošai idejai. Es pilnībā piekrītu arī tam, ka ir uh, jāietver tie projekti, kas jau ir uzsākti, lai pātrinātu procesus. Kritērija projektu atlasē. Galvenais kritērijs, protams, ir uh, samazināt uh, autoceļu izmantošanu, samazināt uh, autoceļu satiksmes intensitāti. Es jau runāju par uh, vienu pieturu, runāju arī par Eiropas projektiem, kas jau šeit darbojas. Esmu organizējis sanāksmī par visām salām Eiropā, tā skaitā par Madeiru. Ir jāatcerās, ka viss Sarežģītākais ir tas, ka salas importē ļoti daudz un eksportē ļoti maz, līdz ar to šeit trūkst līdzsvara. Mēs varētu izmantot, varētu izdomāt kādus jaunus izmantošanas veidus šīm salām. Piemēram, Maltai vairs nav nekādu grūtību attiecībā uz apgādi, jo Um, Mar Maltā ir liela centrālā osta, kas uh, nodrošina to, ka visi sarežģījumi rodas tieši šī ceļa beigās. Tāda situācija bija agrāk. Līdz ar to Malta var nodrošināt pilnīgu apgādi, nesarešķījot eksportu. Maltā ir daudz eksporta, tāpēc, ka viņiem ir uh, tranzītu ostu. Salas varētu būt centri konkrētiem transporta veidiem, vai arī tās varētu nodrošināt LNG un varētu palīdzēt šādos projektos. Ja es eh, esmu gandrīz beidzis savu uzstāšanos, Kortenbergas Tallinas projekts. Šķiet, ka tas ir iekļauts šajā 14 projektu grupā, un iespējams pēc pāris mēnešiem mēs saņemsim ļoti labas ziņas par šo projektu. Man šķiet, ka šie centrālo mezglu projekti ir ļoti labi. Tāpat arī es uzskatu, ir svarīgi nodrošinot šos projektus arī ar dzelzceļu savienojumiem. Šīm trīs Baltijas valstīm ir uh, īpaša sistēma. Tur ir trīs galvenās ostas, tur ir trīs uh, galvenie dzelzceļi Krievijai un tā tālāk. Un ir arī jauns projekts no ziemeļiem uz dienvidiem ar uh, citām sliedēm. Un šī sistēma Baltijas jūra ir viena no entuziastiskākajām e Eiropas jūrām. Es uzskatu, ka šeit tiks uh, īstenoti daudzi projekti, un tas noteikti būs ļoti labi. Vidusjūras salas ir notikuši vairāki apmeklējumi, esmu devies piemēram uz Kipru. Viņiem ir daudz lielāks potenciāls nekā viņiem šķiet. Līmasaule ir osta ar ļoti lielu potenciālu, un es pievēršu tām lielu uzmanību. Jums tiešām ir jābeidz, saka priekšādātājs. Diemžēl mums vairāk nav laika. Es tiemžēl jūs pārtraukšu, bet mums tiešām ir jābeidz runāt. Mums ir, mēs jau esam desmit uh, minūtes eh, nokavējušies, un mums vēl ir trīs eh, koordinatoriem jāizstājās, tāpēc es uzskatu, ja, kā, ja kāds nesaņēma atbildi, viņš noteikti var jums uzrakstīt rakstiski. Liels paldies, ka ieradāties pie mums un eh, prezentējāt savus ziņojumus, un es vēl gribētu vēlēt jums daudz veiksmes jūsu turpmākajā darbā. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt mūsu darbu. I think we can Mums ir vēl trīs koordinatori. Whilst the change of name tags is happening, members, I'm going to have to ask your cooperation. Kolēģi, es tiešām gribētu, lai jūs uh, sadarbotos. Pašlaik mēs mēģinam ieliet divus litrus vienu litru krūzē. We've got the three, co we've, we've got the three coordinators now, Mr. Talitska. Mums vēl ir jārunā ar Telitskas, Savariem, Sečīkungiem koordinatoriem. Es eh, tiešām būšu spiests jūs pārtraukt. Es eh, varu darīt brīnumus, bet diemžēl es nespēju kontrolēt laiku. Tieši tāpēc man nāksies jūs pārtraukt. I... Right, we'll, we'll get going. We have. Kā jūs zināt, mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Telītskas kungu, Savarī kungu un Seki kungu. Telītskas kungs agrāk spēlēja regbiju, tas eh, nozīmē, ka um, starp viņu un mani ir tādas neredzamas saiknes. Uh, kaut arī viņš runā par 15 spēlētāju regbiju, un es runāju par 13 spēlētāju regbiju. Mēs, protams, varētu strīdēties par to, kurš ir labāks. Delītskas kungs, mēs vienojāmies, ka katram koordinatoram ir atvēlētas 10 minūtes, pēc tam tiek uzdoti jautājumi, un, ja būs atlicis laiks, tad jums būs iespēja arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Lūdzu, sāciet savu uzstāšanos. Priekšādētāji tiešām Um, godāmie deputāti, dāmas un kungi, kolēģi. Labrīt visiem! Esmu pārliecināts, ka regbijs, kur piedalās septiņi cilvēki, noteikti ir vēl interesantāks, bet, dāmas un kungi, man ir jāatzīst, ka šogad mans uzdevums ir mazliet vienkāršāks nekā iepriekšējos gados. Nevienmēr ir bijis vienkārši paskaidrot un parādīt uh, kāds progress ir sasniegts Rail Baltica projektā, ja vēl nebija pieņemti procesi, lēmumi šajā projektā. Mums nācās pieņemt daudzus kompromisus, mums nācās uh, nodrošināt, lai politika virzās uz priekšu. Es atzīstu, ka varbūt vēl sarešķītāk jums bija to saprast, bet 2009. un 2010. gads uh, bija ļoti labs gads Real Baltica un es redzu, ka ir panākts ievērojams progress. Sākumā es gribētu teikt, ka šis progress ir panākts arī attieksmē no atsevišķu dalībvalstu puses. To es varu teikt pašreizējos apstākļos, kad mēs pieredzam smagu ekonomisko krīzi un dažas no Baltijas valstīm patiešām smagi cieta no krīzes bet attieksme ir bijusi ļoti pozitīva, mēs meklējām risinājumus, mums nācās, protams, vairākas lietas atlikt, es pie tā vēl atgriezīšos, taču, manuprāt, mēs esam panākuši izēju, proti mēs esam nodrošinājuši vajadzīgo interesi, lai varētu sasniegt rezultātus. Vispārīgi runājot, manuprāt, šis progress ir panākts arī attiecībā uz attieksmi un arī uz atsevišķu dalību valstu spējām izrādīt solidaritāti pret savām kaimiņu valstīm. Nevienmēr esam to pieredzējuši agrāk, taču tagad pievērsīšos atsevišķām e Rail Baltica daļām un pēc tam runāšu par katru no dalību valstīm. Igaunija man Un nedomājiet, ka es tagad mēģinu izpatikt eh, Igaunijas izpausmes komisāram, bet man patiešām ir jāapsveic Igaunijas valdība, eh, komunikāciju ministrija, jo, manuprāt, šeit ir panāks ļoti liels progress. Ir eh, modernizētas sliedes starp Tartu un Valgu. Kopā ar manu kolēģi Čimsu Pontu mēs pārbaudījām šo hibrīdu transporta līdzekli, kas var doties gan pa sliedēm, gan pa ceļu. Kopš vasaras šis ceļa gabals ir gatavs. Mēs esam redzējuši arī, ka Valgas, Valkas dzelzceļa stacija ir gatava darbam. Tas ir ļoti interesants skats, jo šeit atrodas robeža starp divām valstīm Igauniju un Latviju, bet tāpat arī jāatcerās, ka vēsturiski šī pilsēta agrāk ir bijusi viena pilsēta un pēc tam dalīta pilsēta. Esam redzējuši, ka dzelzceļa platformas ir modernizētas, dažkārt ir problēmas ar uh, piebraukšanas ceļiem, bet es domāju, ka līdz šī gada beigām vai nākamā gada sākumam Igaunija būs pabeigusi savu uh, Rail Baltica posma modernizēšanu. Otrs ir mazliet uh, pretējs gadījums, un te ir runa par Latviju, kas uh, cieta no diezgan smagas ekonomiskās krīzes un uh, ekonomikas palēnināšanās, un šis progresa palēninājums noteikti ir saistāms ar ekonomisko un finanšu krīzi. Latvija ir aicinājusi atlikt šī projekta pabeigšanu līdz 2011. gadam, līdz 2011. gada beigām. Tas ir arī uh, akceptēts, ir jāatcerās, ka Latvijas teritorijā ir divas realpolitika daļas, uh, viena ir no Rīgas līdz uh, Igaunijai, un šķiet, ka šis posms ir labā, pos, labā kvalitātē, un mēs uh, domājam, ka nodrošināsim šeit vajadzīgo ātrumu kravas pārvadājumiem. Uh, bet eh, cita situācija attiecas uz eh, posmu no Rīgas līdz Lietuvas robežai. Tagad pēc vēlēšanām Latvijā mēs esam saņēmuši pirmos pozitīvos signālus, un mums eh, patiešām tas bija vajadzīgs. Mums ir jāskatās tagad uz priekšu. Arī agrāk esam saņēmuši pozitīvus signālus, bet nevienmēr tam sekoja vajadzīgie politiskie lēmumi. Es Ceru, ka līdz 2011. gadam Latvijas valdība eh, pabeigs visus pētījumus, sagatavos finansējumu tā, lai reālais eh, celtniecības darbs varētu sākties 2011. gada beigās. Tagad pieskaršos Lietuvai. Lietuva vienmēr ir bijusi politiskā pioniere realpolitika projektās starp visām šīm trims, trīs valstīm, taču eh, Lietuva ir saskārusies arī ar daudzām grūtībām, kuras nācās pārvarēt. Ir jāsaka, ka vispozitīvākais elements vai aspekts, ko mēs šeit pieredzējām, ir 2009. gada decembrī pieņemtais lēmums. Te bija runa par Uh, dzelzceļa posmu no Polijas uh, robežas līdz Kaunai, izmantot uh, dzelzceļa sliedes, divpusējas dzelzceļa sliedes. Tas nozīmē, ka mums nebūs jābūvē jaunas Eiropas sliedes no Polijas robežas līdz Kaunai. Viņi paši pārveidos šīs sliedes par uh, attiecīgās specifikācijas sliedēm un tāda, tādējādi izmaksas būs zemākas un projektu arī varēs pabeigt ātrāk. Tāpēc esmu pārliecināts, ka līdz 2014. gadam mums būs Eiropas specifikācijas lietas līdz Kaunijai. Taču lēmumi vēl ar vienu ir jāpieņem. Mēs redzam, ka sliedes tiek liktas, un es redzu, ka tehnoloģija arī attīstās bet ir jāpieņem vēl kāds lēmums, un tas ir ļoti svarīgs lēmums. Te ir runa par, eh, par Kauņu un eh, Polijas pilsētu, kur būs eh, jāmaina pārmijas. Jānodrošina automātiska pārmiju maiņa. Interese bija tika izteiktas dažādas spekulācijas par investīcijām, kas ir izdarītas nākotnē, bet mēs organizējam arī projektu, kas ir ietverts Real Baltica projektā, un ir jāsaka, ka mēs nevaram iztikt bez šādas automātiskas pārmiju maiņas. Mēs vēlamies to ieviest. Protams, ir vajadzīga arī parastā uh, kravas izkraušana un iekraušana. Bez kā nevar iztikt, bet eh, tātad tas būtu eh, viens lēmums. Otrs lēmums, kas ir jāpieņem, ir uh, loģistikas termināls. Un šis lēmums ir jāpieņem uh, nākamo tuvāko nedēļu laikā, te ir runa par kauņu. Mēs uh, tā īsti neuztraucamies par to, kur īsti atradīsies šis loģistikas termināls. Šis lēmums ir jāpieņem Igaunijas Lietuvas valdībai, bet mū, mēs uztraucamies par intermodalitāti. Tas mums ir ļoti svarīgi. Tagad, dāmas un kungi, pievērsīšos Polijai. Šķiet, ka esam dzirdējuši solījumu no Polijas puses attiecībā uz īso posmu no Varšavas līdz Plušai. starp uh, Varšavu un Belostoku sliedes ir salīdzinoši labā kvalitātē. Ārpus šī finanša plāna mēs runājām par uh, posmu no Belostokas līdz Lietuvas robežai, un it īpaši par uh, robežas punktu. Kāpēc mēs esam pārlikuši tikai šo vienu posmu uz nākamo finanšu plānu? Uh, Es uzskatu, ka šeit mēs varam akceptēt tādu piesardzīgu polējas pieeju, ņemot vērā iespējamās sekas, kādas varētu būt uz vīdi šajā pierobežas reģionā. Tiks veikts pētījums par vispareizāko maršruta izveidi un cerams, ka tas tiks pabeigts, bet īstenot to nāksies nākamā finanšu plāna ietveros. Ja pagājuši gadu es eh, varēju paust eh, cerības un pārliecību, ka mēs eh, pabeigsim darbu līdz 2014. gadam, tad jāsaka, ka šodien man šo cerību ir mazāk un ir vairāk pārliecības. Es uzskatu, ka šis plāns ir visnotaļ reāls. Līdz šim esmu runājis par uh, Rail Baltica tieši kravas pārvadājumu jomā. Ir vairāki elementi, ko mēs pašlaik pētām, un eh, kādu brīdi man likās, ka ir ļoti svarīgi panākt progresu tieši kravas pārvadājumu jomā, lai nodrošinātu, ka uh, transports uh, pa dzelzceļu galvenokārt ir kravas transports, izņemot Poliju un dažas pilsētu aglomerācijas. Uh, ir svarīgi nodrošināt iniciatīvas arī cilvēkiem. Tagad mēs domājam un cerams, mēs saņemsim arī atbalstu no konkrētajām dalību valstīm, lai varētu nodrošināt pasažieru vilcienu satiksmi no Tallinas līdz Varšavai. Šis pasažieru vilciens nodrošinātu dzelzceļa savienojumus, kādu mums pašlaik nav principā tiek izmantota tikai uh, autobusu satiksme vai autoceļu satiksme kā tāda. Ja mēs varētu panākt to, ka no Tallinas līdz Varšavai pasažieris var nokļūt 10-12 stundās, tad tas noteikti būtu ļoti labi. Mums tas varētu likties kā kaut kas pašsaprotams, bet uh, patiešām ticiet man, Baltijas valstīs tas būtu patiešām liels sasniegums. Tad katrā virzienā varētu doties vismaz viens vilciens, un, protams, būtu arī rezerves vilcieni. Ja kaut kas tāds um, darbotos, tad, protams, ir automātiska pārmīja maiņa, lai vilcienam nevajadzētu apstāties. E, dažās Baltijas valstīs, galvenokārt Lietuvā, ir jāatcerās, ka, pārmija, ka šī pārmija maiņa it kā nenotiek tad, kad ir sals. Tā nav taisnība. Mēs esam redzējuši vairākus produktus, uh, īpaši Spānijā, mēs zinām, ka arī Polijā ir šādas iespējas. Mēs esam nodrošinājuši to, ka rītošais sastāvs var nodrošināt šo automātisko pārmiju maiņu ar konkursa palīdzību. Es ceru, ka līdz gada beigām mēs būsim noorganizējuši ministru sanāksmi un ka mums izdosies panākt progresu šajā jomā. Ja jūs man uzdosiet jautājumus par datumiem, tad ir grūti tos noteikt, bet es uzskatu, ka mums ir vajadzīga saskaņa starp dalībvalstīm. Tas varētu notikt kaut kad eh, turmākajos divos eh, līdz divarpus gados. Tas noteikti ir paveicams. Izmaksas, protams, ir lielas, bet mēs jau esam sazinājušies ar vairākiem uzņēmumiem. Priekšādētā drīz būšu noslēdzis savu uzstāšanos. Gribētu teikt, ka mums vēl ir daudz darāmā, mums ir vēl daudz problēmu, mums ir jātiek galā ar vairākiem sarežģījumiem, taču es ceru, ka šis eh, saprašanās memorands, ko mēs parakstījām Saragosā pirms mēneša, uh, būs ļoti labs pamats turpmāk veicamajam darbam. Beidzamais, ko es vēlētos teikt, esam pieredzējuši vairākus iedrošinošus signālus. Viens būtu Āzijas valstu interese, tā skaitā Ķīnas interese, Korejas interese, Dienvidkorejas, Mongolijas interese, tā skaitā bijušās PSRS republikas. Tās vēlas izveidot jaunu zīda ceļu kas varētu tikt palaists eksploatācijā. Mēs redzam, ka interese par šādu ceļu kļūst arvien lielāka. Mēs redzam, ka uzņēmumi uh, pārved preces uz, uh, no centrāla Eiropas pārved preces uz uh, Polijas centru un pēc tam par Rail Baltica tos varētu transportēt tālāk. Mēs uzskatām, ka ekonomiski šāds projekts būtu izdevīgs un dzīvotspējīgs. Paldies priekšādētāji, tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Nākamais runās Savarīkungs. Viņš mums pastāstīs par eh, prioritātes projektu numuru 22. Žil, sveicam jūs atpakaļ vecajās mājās un gribēsim uzklausīt, kas jums ir sakāms. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējamie bijušie kolēģi, es lūdzu parādiet šeit projektu karti uz ekrāna 22. projekta karti. Tas ir ļoti liels projekts, viens no prioritārajiem projektiem, un šajā kartē var redzēt, ka ir divi lieli svarīgi punkti. Šeit runa ir par to, eh, kā to savienot ar dzelzceļa posmu 160 km stundā, lai varētu braukt. Eh, tur ir arī elektrificēts šis projekts un dubūtas sliedes Tur ir, tas ir viens svarīgs uzdevums no Vācijas līdz Konstancei pie Melnās jūras. Un Rumānija un Bulgārijai šeit arī ir jāvar piedalīties. Tad ir runa par Grieķijas uh, dzelzceļa iespējas pārbaudiet, un arī Bulgārijā, kas ir tā kā vairāk drusku nos no centrālajiem Eiropas dzelzceļa mezgliem. Šajā kartē jūs saskatāt noteikti arī uh, to, kāda ir aktuālā situācija. Tīklam sarkans ir tas, kas nav uzsākts, dzeltēns ir, kas drīz tiks uzsākts, un zaļš un zils. Savukārt zaļš ir tas, kas jau ir īstenots, un zils ir uh, tas, kas pat labāk tiek īstenots. Tikai pirms kāda laiciņa Sargosā es saņēmu uzdevumu pie tā strādāt. Tas ir man uzdevuma sākums. Tagad runa ir par to, ka no Dresdenes uz Atēnu varētu aizbraukt 3722 26 stundās, drusku ilgāk sešās stundās. Šeit ir jāatrod arī nauda uh, par to, kā um, uh, varētu gan kravu transportēt, gan pasažierus. Protams, ka kravu jautājums tieši svarīgais. Ja paskatāmies uz uh, karti, tad varam konstatēt, ka mēs esam diezgan labi tikušas priekšu. Čehijas republikā, Ungārijā, Grieķijā un Rumānijā starp Konstanci un Kampīnu. Zaļie posmi jau ir nodoti eksploatācijā un eh, tie atbilst arī mūsu normām. Un te jūs vēl redzat tādas sarežģītākas zonas, tur ir Bulgārija un eh, viss dienvidu posms, kas iet uz Grieķiju. No nu, Ungārijas robežas, Ungārijas, Rumānijas robežas, un tur vajadzētu uh, Bulgāriju un Grieķiju piesaistīt klāt. Tur ir arī pāris mazākas problēmas robeža rajonā starp Čehijas republiku un Vāciju kur, manuprāt, ir pāris problēmas. Tur uh, vajadzētu pielāgot attiecīgo valstu uh, plānus, nacionālas plānus, lai šīs lietas varbūt drusku tā ģeopolitiski aplūkotu. Tad šeit varētu teikt, ka kopumā ir uh, divi jautājumu kompleksi nākamajos gados, kas būs jānoskaidro. Pirmkārt, jautājums par to, kā apgūt Čehijas republiku uz Vāciju. Tur ir divas, divi atzarojumi, viens uz Dresdeni, ziemeļos no Prāgas uz Dresdeni, otrs no Prāgas uz Nirnbergu. Tie ir divi būtiskākie posmi starp Čehijas Republiku un Vāciju. Čehi tieši tagad šo ziemeļa posmu pie tā strādā Prāga, Vācijas robeža, Dresdene, tas atbilst normām, un tad rietumu posms, tā to varētu saukt, vai arī dienvidu posms, kā es vēlties, kas pat labam tiek uh, sagatavots Prāga, Vācijas robeža. Jautājums ir uh, tāds, ka Vācijai nav tās pašas prioritātes piesaistē abiem Čehijas posmiem. Vācijas valdība. Tā ir projekti, kas ir tādi augsti vērtējami, augst, ātra, ātra gaitas uh, sasēst starp Prāgu, Dresdenu, Berlīni un starp Prāgu, iespējams, Minheni un nevis Ninbergu, caur Regensburgai. Bet tur tiek teikts arī, ka šie projekti ir ārkārtīgi dārgi, un uh, nākamajā laikā to visu vēl tā nevar izplānot. Tad ir Čehi, kas uh, savus tīklus ir uzlabojuši Un no otras puses vācieši, nu, kas saka, nu labi, bet uh, mēs, uh, mums ir uh, eh, augstāka mērķa, mēs gribam šos ātrgaitas savienojums, bet to mēs nevaram uzreiz visu uztaisīt. Nu, tur tāda neliela problēma. Un kamēr mēs gaidīsim šo ātrgaitas sasaisti ICE, Prāga, Dresden, Berlīna, Rostoka, tad varbūt varētu ICE Regensburgu jo Čehi tam piekrīt, bet kā tad mēs to varam tagad sasniegt, ja, lai nebūtu tā, ka transports pāriet pilnīgi uz sauszemes uz šosejām? Jā, tīpaši Čehi šeit uh, ir lūguši, lai tiktu pārbaudīts, kā to visu varētu noregulēt starp Čehiju un Vāciju. Vācija drīzāk viņiem ir tendence šo dienvidu asi no Berlīnas uz Viekensburgu. To vairāk izbūvēt. Varbūt, ka tur varētu piesaistīt čehus. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Es mēģinu šeit arī runāt ar Vācijas valdību un uh, mēģinātu, mēģinu veidot dialogu, to atkal uzsākt. Uh, ir jābūt ļoti elastīgiem, jo Vācijai ļoti svarīgi, lai šīs projekts 22 neiet tikai līdz Čehijas robežai, bet tas jau ir ļoti skaidri redzams, lai pirmkārt tas iet uz Bavāriju un otrkārt līdz Rostokas ostāju. Vāciešiem ir ļoti svarīgi, lai būtu Prāga, Dresden, Dresden, Leipzika, eh, Berlīna, Rostoka. Šis posms. Šis projekts nav jāuzpauj pilnīgi līdz galam, bet es domāju, tā ir perspektīva, kas, kas ir Vācijā, tas ir pamatota. Otra tēma, kas izraisa bāžas, tas ir tas, ka šīs četras valstis Grieķija, Rumānija, Bulgārija un Ungārija, tad dienvidu austrumu gals. Es esmu arī bijis un paraucījies, kāda ir būvniecība, man ir kontakti ar Bulgārijas ministriem, Bulgārijas komandu. Mm, Tur neesmu bijis uz vietas vai projektos, un tas ir ļoti būtisks jautājums. Proti, situācija ir tāda, ka Rumānija, un to ļoti skaidri var redzēt uz šīs kārtas ģeopolitiski raugoties, uh, veic centienus uh, koncentrēties no nu, Ungārijas uz Konstantas horizontālo asti. To var saprast, jo ekonomiski raugoties. Viņi negribēja uh, palīdzēt reiz ostai, pirms viņi paši nebija izbūvējuši tādu efektīvu savienojumu. Viņi ir koncentrējuši visu uh, uz šo asi, ko viņa vēlas, un tad viņiem, protams, arī milzīgas finanšu grūtības. Tāpēc viņiem ir pat grūtības savu uh, nacionālo gabalu vispār nodrošināt. Viņi nevar pat Eiropas Sanēšu līdzekļus izmantot. Tā ir tēmas, citu, kas attiec uz visām valstīm, kas ir finanšu grūtībās. Tas ir kaut kas, kas attiec uz mūsu politiku, tenu politiku, arī tad, ja mēs dodam naudu tad tā ne, nevar tikt pilnībā izmantota. Gribētu vēl papildināt, ka visa šīs valsts, arī Čehijas republika, vienmēr mums norāda, ka tas tradicionālā parastā sistēma beidzas, finanšu sistēma, kā tiek finansēta dzelzceļš, sabrūk. Un viņi saka, mums tik daudz ir jādara jau ar mūsu klasisko tradicionālo sistēmu, lai arī tur varētu visu uzturēt šos pāris dzelzceļa savienojumus, kur kaut kādā pa 30 km stundā tikai var braukt, pavisam lēni. Mēs jau nevaram visu šajos ten projektos ielikt. Tas, protams, ir kaut kas tāds, ko mēs nelabprāt dzirdām, bet, eh, ja kāds tik tiek, ja tik, tiks uzbūvēts kāds luksus vilciens un visa nacionāla eh, nauda aizticēs šajā, šajos luksus savienojumos, un valsts saka, nē, mēs to negribam, mēs to nevaram izdarīt, ja mēs gribam vispār to vispār spīlēt, to visu vēl var tiešām arī sāsināt, bet tas tā ir. Jūs saprot, viņi nesaprot, kādēļ viss ir jāievada šajā prioritārajā projektā, kamēr viņi paši savu dzelzceļa tīklu tas brūk kopā. Tas, protams, ir liels problēmas. Man jāsaka, ka esmu ļoti nobažījies, kas attiecas uz dienvidu posmu, uz to perspektīvu. Tā ir tā sarkanā līnija, jo tur ir 6 miljārdi eiro, kas tur uh, ir jāinvestē no Ungārijas robežas līdz. Jā Grieķijas robežai, caur Bulgāriju un Rumāniju. Pat labam tiek strādās tikai pie viena posma. Pon Vidinga Kalafatas tīks. 2010. gadā ir paredzēts to nodot eksploatācijai, bet laikam 2013. gadā jūnijā ar 9 miljoniem eiro papildus izmaksām tiks nodokts. 2013. gada jūnijas būs. Abās pusēs būs uh, vilcieni, kas brauc tikai 30 km stundā. Šis tilts tikai 2012. gadā tiks nodots eksploatācijā, tad droši vien, ka būs vajadzīgas vasaras trīs stundas, lai aizbraukt uz Kairā. Tas tikai 19 km uh, at, attālumā Rumānijā. Un tā kā tālu tur nesam tikuši. Un uh, pret daudziem iespējiem. Tas nav slikt, uh, trūkstošas gribas jautājums, bet šeit ir runa par uh, finanšu līdzakļiem, par pārobežu uh, pārvaldība, tur ir milzīgas grūtības eh, dalību valstīm sadarboties. Es domāju, ka mums vajadzētu patiešām ķerties klāt pie šīs lietas, lai šie projekti tiešām būtu pārobežu projekti, kas tik tādā veidā institūta. Tā nav tikai politiska pārobežu sadarbība, bet arī tehniska sadarbība. Ja šis vilcināšanās attiecībā uz šo tiltu, tur nav pielāgots augstums, tilta augstums jo abi inženieri nav sarunājušies savā starpā, nav vienojušies. Bulgārija, Rumānija tur bija 50 centimetri atšķirība augstumam uh, tilta trasē, un tas ir noved pie šīs vilcināšanās. Daudz kas ir jādara, un manuprāt, uh, šajā Trans-Eiropas tīklos vajadzētu pastāvēt uz to, ka ir atbalsts tieši inženieriem pārobežu uh, Nav tikai starpvaldības konferences. Protams, ka ministri tie, kas viņi parakst kaut kādus nolīgumus, bet tad lieta aizšķiras. Noslēgumā gribētu teikt, ka es eh, uzskatu, ka nākamajā ministru padomē, transporta ministru padomē, ka šī dienvidu trase, tā ir jāatdzīvina atkal. Ir regula, ko Eiropas Savienība pieņēmusi. Tur ir starpvaldību līgumi lai šīs sarkanās trases finansētu. Tad, tas tika 2008. gadā izdarīts līdzekļi, tagad ir uh, jāizteno, un tas netiek īstenībā viss realizēts. Ir panākt principā vienošanās starp valdībām 2. decembrī. Nākamajā ministru padomē tiks parakstīta, un tad uh, šie līdzekļi vairs eh, nevarēs tikt izmantot, un tad es nevaru iedomāties, kas šiem projektiem īstenībā notiks. Ministru padomes. Ministru padomu to parakstīs, tad būs arī dzelzceļa uzņēmumi, tad vajadzēja turēt īkšķi, un tā ir pēdējā iespēja. Es nezinu, kā tas turpināsies. Noslēgumā nu, gribētu teikt, ka varbūt būtu arī labi šajā reģionā padomāt par specifisku palīdzību. Balkānu dzelzceļa savienojumiem viņa iestāšanās procesā, jo es neesmu droši, ka Rumāņi un Bulgāri šo sarkanos posmus pirms 2030. gada patiešām pabeigs, nu labākajā gadījumā. Bet Balkānos, ja brauc ar Belgradu, ir dzelzceļa savienojumi, kas ir labākā situācijā stāvoklī. Un es domāju, ka iestāšanās procesā varētu tā kā tādu žestu izdarīt, lai Grieķiju varētu šeit piesaistīt un caur Rumāniju manuprāt, Rumānijas prioritāte ir horizontāla prioritāte no robežas Konstance. Manuprāt, tas ir nu, tā, tāds pirmais pārskats eh, par šiem prioritāriem projektiem, ko es pirms īsā uh, eh, kūkuma uzticēju Saragosā. Paldies! Es nezinu, vai bulgāri un romāņi tiešām piekartīs šim plānam, bet nu es sapratu, ko jūs gribējāt teikt. Uh, Nākamais, eh, trešā prioritāte ir sekīkungs. Es īsti nezinu, vai jūs saskaraties ar tādām pašām problēmām, ieejot kanālos vai mm, uzbraucot uz tiltiem un saskaroties ar problēmām, kad cenšaties no tiem nobraukt. Jā, protams, pārobežu posmi vienmēr ir paši sarežģītākie. Man ir liels prieks, ka esmu atgriezies Eiropas parlamentā šajā komitejā. Uh, Es eh, stāstīšu par trešo prioritāti, kā jau priekšēdētājs teica, bet tajā pašā laikā arī par 19. prioritāti. Kā jau atcerieties, eh, pagājuši gadu, kad mani nozīmēja par koordinātoru par trešo prioritāti, pēc eh, Daviņona kunga paveiktā darba, viņš bija ieguldījis tiešām daudz pūliņu trešajā prioritātē Un tad mani aicināja būt koordinatoram arī par 19. prioritāti. Un tas ir uh, sadarbība Iberijas uh, pussalā, jo tā ir saistīta ar trešo prioritāti. Agrāk es jums stāstīju arī par otro prioritāti, bet eh, ir jāatcerās, ka šis dokuments, kas visiem ir īstalīts, jūs varat atrast arī vispārēju aprakstu par šo projektu. Tur nav tikai aktuālākā informācija par elementiem, kas ir paveikti pēdējā gada laikā. Abi šie projekti ir ļoti svarīgi. Tam ir daudzi iemesli. Ir jāatcerās, ka Iberijas pussalā ir uh, vienmēr atradusies diezgan tālu no pārējās Eiropas, varbūt tā nav īsti izolēta, bet uh, tomēr tā ir ļoti tālu dažādu iemeslu dēļ. Tur ir atšķirīgs liežu platums un arī citas problēmas. Tas viss jau tika pieminēts arī attiecībā uz Rail Baltica. Ir jāsaka, ka ir ielikts ļoti daudz pūliņu un paveiktais ir patiešām iespaidīgi. Ir jāatcerās par jaunajiem IC standartiem, par kontinentālajiem Eiropas standartiem, par to, ka daudzās tīkla, daudzos tīkla posmos ir dažādas problēmas. Ir jāatcerās, ka tā ir arī tāda interesanta laboratorija, lai saprastu, kā tikt galā ar dažādām atšķirībām tehniskajās specifikācijās, kas ir radušās vēsturiski iemeslu dēļ. Ja runa par ātru ātro Spānijas tīklu, ātru dzelzceļa Spānijas tīklu, tad tas ir viens no labākajiem pasaulē pašlaik. Un tas varētu būt pat pirmais uh, tīkls pasaulē 2012. gadā, ja viss plānotais tiks izpildīts. Protams, ir arī eh, finansiālas problēmas, ir arī uh, cita veida problēmas. Mums ir jātiek galā ar visām no šīm problēmām. Šeit es tagad atsaucos uz labākiem savienojumiem ar pussalu, starp pussalu un Franciju. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs domājam par intermodālo transportu. Pašlaik ļoti liela daļa kravas transporta tiek nogādāts pa autoceļiem. Tas rada sastrēguma problēmas, piesārņojumu un citas problēmas. Jūs, protams, saprotat visas šīs problēmas. Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc mēs vēlamies panākt progresu pēc iespējas ātrāk, ir šīs un, protams, mums ir jādomā arī par intermodalitāti un tā tālāk. Kā jau tika minēts šajā dokumentā, Jūs redzēsiet, ka mēs varam būt visnotaļ optimistiski. Tagad es sniegšu jums nedaudz faktu par šo paziņojumu. Pirmām kārtām trešā prioritāte sastāv no trīs posmiem, sākot no Madrides, un e, tas, šie posmi savieno galvaspilsētu ar Kastīliju Leonu, Basku valsti un pēc tam Parīzi. Tas ir tā saucamais e, Atlantijas zars. Pēc brīža pastāstīšu par to sīkāk. Pēc tam tā saucamais vidusjūras posms Aragona, Katalonija, uh, Prov Provānsa un pēc tam Liona un Parīze. Un pēc tam savienojums ar Portugāli, ar Lisabonu, ejot cauru Kasīliju Lamanšu, Estremaduru un centru. Visos šajos trīs zaros mēs varam redzēt progresu, kas ir panākt šī perioda laikā. Mēs eh, centāmies iesaistīties pēc iespējas vairāk, jo galu galā mēs darbojamies kā starpnieks, kad tas ir vajadzīgs. Vidusjūras posmā ir panākts eh, liels progress, un uh, daudz darba tiks veikts tieši šī gada beigās un nākamā gada sākumā. Te ir runa par Eiropas sliežu platumu ieviešanu Iberijas pussalā. Te runā arī par Perpiņanas savienojumu, ko izdevās realizēt tieši šīs prioritātes dēļ un kas pavisam drīz būs eksploatācijā. Un savienojums ar Barcelonas ostu arī ir pabeigts, bet eh, pārējos posmos darbs vēl turpinās. Tāpat arī um, šīs eh, līnijas izmantošana, sākotnēja izmantošana varētu sākties kaut kad nākamā gada janvārī, protams, gaidot uz savienojumiem ar eh, citiem, citām stacijām. Pēc tam sekos savienojums ar Parīzi, un eh, šķiet, ka posms uz Montpellier arī progresē. To varēs pabeigt līdz 2016. gadam. Un tad varēs, eh, un ir uzsākts arī, eh, jaun, uzsākt arī jaunas līnijas izbūve no Montpellier uz Perpiņānu. Te mēs runājam par palaišanu eksploatācijā līdz 2020. gadam. Protams, līdz šim var izmantot eh, esošo galveno posmu. Atlantijas posms ir uzsākts Francijā, darbs progresē starp Tūru un Bordeaux. Ja runa par Spāniju, tad eh, starp Valadolidu un San Sebastianu šāds posms ir uzsākts. Pārējās daļās uh, Francija jau ir noteikusi maršrutu un attiecībā uz uh, eh, robežas čēršošanas posmu, kas ir pats svarīgākais, ir sākts mm, darbs pie starpvaldību konferences. Eiropas ekonomiskā interešu grupa un pārējās asociācijas atzīs ievērojams progress. Būs ļoti svarīgi nodrošināt kopīgu modeli visa šī koridora darbībai. Šī problēma neatiecas uz pasažieriem, bet gan uz krāvu, un es jau pieminēju galvenos iemeslus. Būs ļoti svarīgi šī projekta īstenošanā savienot visus galvenos loģistikas centrus Spānijas pusē, lai pilnībā varētu šo koridoru eksploatēt. Protams, otrs izaicinājums ir noteikt maršrutu robežas čeršošanas posmam. Te ir jānodrošina abu pušu intereses, bet tāpat arī ir jāievēro visas vides prasības. Šī ir ļoti sensitīva Eiropas daļa, un tieši tāpēc ir jāņem vērā visas problēmas. Iberijas zars Madride Lisabona. Līdz 2013. gadam mēs ceram, ka būs nodrošināts pirmais ātrgaitas dzelzceļš starp abām valstīm. Darbi jau ir uzsākti Spānijā, ir atklāti, atklāts desmit kilometru posms publiskās partnerība, publiskās privātās partnerības līgums Portugāles posmam tika parakstīts pagājušajā gadu maijā. Šo posmu starp Lisabonu un Bordo veido divas daļas. Posms no Lisabonas līdz jaunajam upes šķērsošanas punktam. Šajā posmā ir pieņemts lēmums un drīz arī sāksies tā īstenošana. Esam saņēmuši attiecīgus solījumus no valdības. Kā jau vienmēr ir neliela kavēšanās, ir mm, jāpielāgo šie pūliņi Portugāles pusē, bet cerams, ka arī šeit tiks panākts progress. Saragaskas konferencē, kā mēs atceramies, mēs eh, centāmies nedaudz vairāk institucionalizēt attiecības starp trīs attiecīgajām valdībām. Tas tika darīts nevis, lai uzlabotu politisko vidi, kas uh, tiek, par, kas tiek uzskatīta par labu, bet gan, lai nodrošinātu um, darbību, lai nebūtu kavēšanās. Tika parakstīts saprašanās memorandums, to parakstīja visas trīs valstis, bet tēmats bija šīs divas daļas. Tad no vienas puses eh, tas attieksies uz Francijas un Spānijas attiecībām, un otras puses Spānijas un Portugāles attiecībām. Tāpat arī man ir prieks paziņot, ka mums ir paredzēta tehniska tikšanās apmēram novembra vidū, lai mēs eh, varētu šo augsta līmeņa grupu sasaukt, lai tā varētu sākt darboties pie tehniskajām specifikācijām. Es saprotu, ka man nav pārāk daudz laika, bet varu jums pastāstīt, ka ziņojumā jūs atradīsiet eh, vairāk informācijas par pašreizējo situāciju četros galvenajos eh, koridoros Madride-Andalūzija. Visos četros ir panākts progress. ziemeļa austrumu koridorā, tad Madridē Lamanča vidusjūra un ziemeļu, ziemeļu rietumu koridors. Es tiešām nevēlos izteikties vēl ilgāk, jo es redzu, ka priekšādātājiem uz galda ir āmuriņš. Tāpēc kopsavilkumā es varētu teikt, ka mēs varam novērot visnotaļ dzīvīgu darbību, ņemot vērā finanšu un ekonomiskās grūtības, par kurām jūs esat labi informēti. Lielākā daļa no projektiem vai daudzi projekti, tīpaši tie posmi, kas integrē tīklu, kas savieno galvenās eh, trešās prioritātes asis, uh, ir uh, visnotaļ labi attīstījušies. Tā skaitā šie centieni īstenot uh, dažādus dzelzceļa projektus, ņemot vērā visādas atšķirības. Bet tāpat arī RTMS īstenošana, kas ļauj labāk izmantot katru līniju. Tas attiecas arī uz vidusjūras koridoru kravai, kas sākas eh, dienvidos, dodas uz Barcelonu un eh, pēc tam uz Rostoku un tā tālāk. Tas nav iekļauts prioritātēs, bet eh, praksē tas eksistē pateicoties darbam, kas pašlaik notiek ne tikai attiecībā uz uh, trešo prioritāti no Saragosas uz priekšu, bet arī uz 19. prioritāti. Jebkurā gadījumā, ja jums ir jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Sekī kungam! Transporta komiteja nākamgad uh, dosies uz Perpiņēnu un uh, apskatīšu Perpiņienas Barcelonas posmu. Tas eh, varētu būt vienkārši interesanti deputātiem. Deviņi deputāti ir pieteikušies runāt. Tas eh, nozīmē, ka katram tiek atvēlētas trīs minūtes. Būšu strikts, eh, es nospiedīšu podziņu un vienkārši atslēgšu jums mikrofonu. Nē, īsnībā tagad ir desmit runātāji. Tas nozīmē, ka katram ir tiek dotas tikai divas minūtes laika. Divas minūtes pirmais kūna kungs. Uh, paldies priekšādātāji. Gribētu visiem trim koordinatoriem teikt sirsnieku paldies, jo posmi un koridori paši par sevi neko nelīdz, ja no tā visa neuzkonstruē tīklu un tas kopējam iekšējam tirgum ir, mm, tam ir milzīga nozīme. Ir īpaši tādēļ, tādēļ, ka mums ir dzelzceļa pakete, un mēs to varam iztenot tādā veidā, kā mēs to kopā esam attīstījuši. Mans jautājums ir tādā virzienā, un es gribētu dot, uzdot to savu arī kungam, ten 22, un īsumā arī iz ziņojums, cik tālu ir noslēgti šie vēl uh, caurumi, uh, jeb, jeb kas vēl nav Vācijas pusē. Vācijas eh, valdība un Vācijas dzelzceļš saka, ka posms starp Berlīni un Rostovu, un tur ir osta, un tad, tas ir domās, ka to savienos ar Konstancu un Melno jūru, ka no nu, Melnas jūras vairs patiešā uz Baltijas jūru un no Adrijas uz Baltijas jūru. Mēs tur esam tā kā tādā būvniecības eh, stadijā ar Eiropas līdzekļiem, tie ir Eiropas līdzekļi infrastruktūrai, un 2013. gadā šis posms būs ar divām sliedēm elektrificēts 160 km/h gatavs. Tas ir ļoti svarīgi. Par Dresdeni Berlīni. Tur arī ir Saksijas uh, federāla zemes valdība uh, par tiešo savienojumu, lai nebūtu Leip, par Leipcigu jābrauc uz Berlīni. Labāk gribētu jūs atbalstīt, ja jūs uh, varētu parunāt ar Bavārijas uh, federālo transporta ministru, ja runa par posmu Prāga-Nienberga vai Prāga-Minhene. Es nezinu, ko Čehi saka. Uh, un gal galā kāds viņiem ir nodoms. Bet, ja mēs paraugāmies uz lielajām šīm telpām, ja būtu tiešām ok, ja būtu tāds tiešais savienojums par Nīnbergu, caur Nīnbergu, es gribētu jūs atbalstīt, ja jūs varētu patiešām parunāt ar uh, attiecīgo ministru. Paldies! You, paldies, Alēja Sendera, divas minūtes lūdzu. Jā, paldies. trīs koordinātori. Uh, gribētu lūgt sekojošo uh, saistībā ar Seki kunga mandātu. Viņš to saka arī savā ziņojumā. Tātad par komisijas mandātu. Simpson kungs, vai kā mēs, kā komiteja, varētu jūs lūgt, lai viņš savu ziņojumu nākotnē arī par Pirenejiem varētu ar BP16. Viņš varētu nākotnē ziņojā arī mūs informēt, ne jau tikai komisiju un komisāru, bet arī mums sniegt informāciju par 16. projektu. Tas ir ļoti svarīgs mums, un tādēļ mums ir jāsņem laba informācija par to. Vēl daži jautājumi, ko gribētu jums pateikt. Darbs pārobežu posmos Tartinjonā. Pērpiņjonā tur bija vilcināšanās, bet tas tagad tiek atkal iegūts, atgūts laiks. Pirmais solis ir plānots, un es pieņemu, ka Simpsona kungs būs ļoti laimīgs, jo vasarā, kā viņš varēs braukt no Pērpiņjonas uz Barcelonu, patiešo Bet eh, šī eh, aizkavēšanās um, par trim gadiem pie Montpellier no 3 līdz 16 tur varētu būt aizkavēšanās. Mēs labprāt gribētu zināt, ko jūs plānojat attiecībā par to. PP19. Tur drusku nav tā īsti pārskatāmi. Un kā tur izskatās ar uh, dzelzceļa kravu pārvadājumiem, koridori līdz vidusjūrē. Tur varētu varbūt eh, to saistībā ar nākotnes eh, transporta tīkliem paraudzīties un kaut ko darīt. Un viss trīs jūs runājat par problēmām, piemēram, kā memorāns un augsta līmeņa grupa tiks ierīkot. Ko jūs par to domājat? Varbūt arī par to varētu kaut ko pateikt. Maisneres kundze, arī divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es mēģināšu to īsi izteikt, ko vēlos teikt. No vienas puses, eh, tā ir problēma ar Vācijas valdību, tieši tāpat kā mans kolēģis Kūnkungs labprāt eh, sadarbotos ar savu arī kungu, lai mēs varētu palīdzēt, eh, jo mums ir ļoti svarīgi, lai lietas virzītos uz priekšu. Otra lieta, kas ir prioritāte 3 un 19, Sekīkungs, to es atstāšu Spānijas kolēģu rīcībām, viņi arī pieteikušies runāt. Un tad arī vēl paliek tas, ko teica Tevickas kungs un daļai arī savarīkungs. Tās ir problēmas. Mēs jau arī zinām, ka ir eh, ļoti atšķirīga situācija Eiropā, kas attiec uz dzelzceļu transportu. Un tas bija ļoti skaidrs, ka daļēji eh, ir tikai autobusa satiksme, ir jāizstāj eh, dzelzceļa, ir milzīga tehniskas problēmas, sadarbspēja, arī finanšu problēmas milzīgas, kuras jau arī jūs pieminējāt, gan savā arī kungs, gan Telītskas kungs. Tagad man ir jautājums. Uh, Kas no jūsu viedokļa raugoties ir nepieciešams, lai patiešām uh, pabeigtu Eiropas dzelzceļa tīklu. Protams, jūs teiksiet, nu vairāk naudu, un tas pagaidām nav iespējams viss. Bet jūs varat sas, uh, saskatīt iespēju, nu kā to problēmu atrisināt, kā saka Vācijas dabūto govu no ledus nost. Tā ir milzīga grūtība, par ko mēs runājam arī Saragosā. Un uh, vienkārši pateikt, jā, pārobeža, to vien nepietiek. Paldies! Thank you, Mr. Kramer. Paldies, Kramerkungs. Jā, vispirms gribētu teikt nu, tādu vispārīgu jautājumu. Ja tiek teikt, nu nav nauda. Spānija, manuprāt, ir vienīgā valsts Eiropā, kas tērē vairāk dzelzceļam nekā uh, ceļtransportam. Vispārējie atkal ceļā un dzelzceļā mazāk arī Vācija tā ir. Ļoti skaidri. Un to arī vajadzētu skaidri pateikt. Ja kāds sūdzas par naudu, mums ir iespēja kravas mašīnas nodevas no 3,5 tonnām visas pārlikt. Uh, uz, eh, uz ceļiem. Tas nav visās valstīs. Varbūt tikai Šveicē, jo viņi ir ārpus Eiropas Savienības, tur ir finanšu līdzekļi, un tur tā arī vajadzētu pateikt. Tur jau viņi var pārlikt to, tos finanšu līdzekļus, eh, viņi savos eh, fi, tuneļos, viņi finansē to ar kravas mašīnu nodevām, un tas varētu pārlikt no ceļiem uz dzelzceļiem. Projekts 17. Es to saprotu tā, ka polijas posms līdz Lietuvas robežai tie pastāvošajā līmenī tiks sanēta un tur ir ekoloģiskas problēmas, jo posms taču jau pastāv. Es to nesaprotu. Es pats esmu braucis ar dzelzceļu. Kur precīzi ir tās problēmas? To nesaprotu, jo kauna ir tagad tas mezgla punkts, kur uh, mainās uh, sliedes pārmeja. Bet, jā, kur tad ir šī problēma? Paralēli Donavai uz Konstancu. Tas ir uh, prioritāte, kas ir Rumāņiem. Tas ir paralēli Donavai, jūs tieši kā tikko kā runājot par to, ka Donava tiek izbūvēta ar miljārdiem. Viņam vajadzēja pieņemt lēmumu, vai nu tā vai šitā, bet nu, abas lietas nevar dabūt, un abas lietas nevar uh, finansēt Eiropa, un uh, atteikties no dzelzceļa nepareizi, un tikai kuģus, bet mums ir vajadzīgi vēl koridori, norāde uz to, ko jūs teicāt ar Balkānu valstīm, tīpaši ar Serbiju, tas ir ļoti labi, ko jūs teicāt tas parāda arī pavisam citas intereses ja tas to visu nevarēs uzsākt, tad varēs izmantot citas iespējas dienvidos. Kamēr viņi domā, ka viņi ir vienīgie, kas to pieņēma, tad tas nevirsies uz priekšu. Jo tur arī citas iespējas. Pēdējais punkts. Spānija. Tikai viens punkts. Posms, ko jūs nosaucāt Pirinejos. Vai neviens par to nerūpējas? Kāda nozīme tam ir? Zinu, Spānijas pusē reģionālajā tur ir milzīga nozīme Pirinejos, bet Francijā atkal nav. Kāda ir jūsu attieksme pret to? Uh, uh, Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārtām es uh, gribētu pateikties koordinatoriem par progresu, kas ir panākts visos projektos. Man ir liels prieks redzēt arī Žilu Savarī šeit pie mums parlamentā. Bet mans jautājums ir par Real Baltica projektu. Uh, Telickas kungs, es vēlētos eh, pateikties jums par progresu, ko jūs aprakstījāt, un šķiet, ka jūs esat arī optimistiskāks nekā agrāk. Trīs punkti. Pirmkārtām par Latviju. Ko jūs gaidāt no jaunās valdības, un vai jūs domājat, ka situācija būs labāka kā agrāk? Valdības šķiet sastāv no aptuveni tām pašām partijām kā agrāk, arī ar tām pašām interešu grupām. Otrs jautājums par polijas daļu. Man ir radušās bažas par šo vidējo ātrumu 120 km/h, ko, ko sasniegt līdz 2013. gadam. Ja poļi paši neinvestēs, tad eh, šis eh, ceļš līdz eh, Suvalkiem un Zbelastoku un Nelku un Suvalkiem var prasīt vēl vairāk laika, lai sasniegtu šādu ātrumu šajā maršrutā. Trešais punkts attiecas uz pasažieru vilcieniem. Es pilnībā piekrītu, ka jums un igauņiem ir jāsāk uh, attiecināt šis pats ātrums arī uz pasažieru vilcieniem. Jūs teicāt, ka nākamgad uh, vajadzētu organizēt uh, starptautisku konsorciju visās trīs valstīs, kas varētu šo uzņēmumu, šo darbu vadīt. Kāds būtu labākais scenārijs, jūsuprāt? Paldies. Nākamais ir Grandes Paskāla kungs. Sí, gracias, señor presidente. Yo... Liels paldies, priekšsēdētāji. Es neiedziļināšos Savarī un Talītskas kunga runās. Pateicos viņiem lieliski, taču lielākā daļa ir Eiropas Savienības uh, bērni mazoļi, taču mums ir jānodarbojas ar to, kas mūs saista vairāk. Es vairāk runāšu par Karlos Sečī teikto. Apsveicu jūs šajā darbā, jūs uzņēmāties ļoti smagu darbu, un tagad jūsu posmā darbs notiek daudz ātrāk un arī labāk. Jūs teicāt, ka esat diezgan apmierināts ar paveikto darbu. Mēs, kurš tas ļoti skar, uh, arī esam ļoti apmierināti, taču jau viss, protams, nenotiek perfekti. Krīze ir skārus mūs visus, gan Rumāniju, Bulgāriju, kā to teica sava rīkungs, to, protams, mēs neaizmirstam. Šī problēma ir kopīga visiem. Tiem, kuriem ir problēmas, piemēram, Portugālē un privātās finansējums, uh, mums vajadzētu turpināt šos projektus, nevajadzētu tos pārtraukt, un kaut arī valsts budžeti ir stipri apcirpti, es tomēr vēlos atbalstīt šo punktu, ka darbs turpinās. Jā, šie pārobežu jautājumi darbs mazliet turpinās, taču, kā mūsu kolēģi jau teica, ļoti grūti noteikt, ka, piemēram, Montpelnjē posmā bija kavēšanās trīs gadu kavēšanās. Nevēlos jau nevienam šeit uzbrukt vai ko pārmest. Un citu kolēģi teica, ka man nepiekrīt. Nu, ir jāpieliek lielāka pūliņa, lai atrisinātu šīs problēmas. Katram ir jāveic savs darbs, un katrs, protams, cenšas iestāties par sev tuvāko. Uh, taču šie pārobežu posmi ir īpaši svarīgi, lai varētu izveidot šos transeiropeiskos tīklus un lai neviens netiktu atstāts maliņā. Ir ļoti svarīgi, lai ir šis vidusjūras koridors, par to es, protams, priecājos, tā nav prioritāte, taču tam jānotiek nākotnē. Tas nav svarīgi ne tikai Iberijas puselē, bet arī visai Eiropai un īpaši Francijai. Šeit ir jāpieliek īpaši pūliņi un. Uh, jāīsteno arī politiskā ietekme, un es tiešām jūs lūdzu tā rīkoties. Tā jau nav Spānijas pārējie reģioni, kas varētu ietekmēt iekšējo tirgu, bet pārējai Francijai būtu ļoti notrīgi visam tīklam. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies. Jautājums Sekīkungam. Es e, izlasīju šo vidustermiņa pārskatu par TNT e, programmu, un 15. lapusē ir teikts, ka mums ir kavējumi. Un e, te ir uzskaiti arī trīs galvenie iemesli, kāpēc notiek šāda kavēšanās. Viens no šiem iemesliem ir tieši kavēšanās politisku lēmumu dēļ. Varbūt jūs varētu paskaidrot mazliet vairāk tieši attiecībā uz Spānijas un Francijas valdībām. Paldies, Lichtenbergers kundzei vārds. Lielas paldies! Sirsnīgi sveicien visiem trim koordinatoriem, taču īpaši sveiciens mūsu agrākajam kolēģim Savrīkungam un saistībā ar viņu ļoti, ļoti sarežģīto ceļa posmu. To tiešām var tā teikt. Taču tas, diemžēl, neatbilst šī posma vērtībai, jo, manuprāt, tieši šis posms savienotu būtiskus centrus un pildītu arī būtiskas piegādātāju funkcijas 17. koridoram un tāpat arī Donavai. Tieši šis savienojums, par ko runājam, ir ļoti interesants. Tad ja mans jautājums būs speciāli par šo pusposmu, Sumaro, dzelzceļš, kā to Vācijā dēvē, no Lintas līdz uz ziemeļu virzienā un tādējādi izveido savienojumu ar diviem koridoriem. Tas tā būtu. Tika teikts, ka daļai netiek ievērota ātrgaitas prasības šajā posmā, un tas rada lielas problēmas. Es domāju, ka saistībā ar šo problēmu, jo šeit ir jāizveido augsti potenciāla preču pārvadēšanas eh, posms, ka šeit ātrais, ātrgaita nemaz nebūtu galvenā problēma. Ja mēs at, iegūtu konkrētu infrastruktūras izveidošanu, tas jau būtu ļoti daudz. Mans jautājums ir, vai ir iespējams, ja netiek sasniegta ultimatīvais ātrums šiem vilcieniem. Šeit ir ļoti sarežģīta teritorija, tur ir pakalni, tur kalnu reģioni, šeit nav tik viegli būvēt, kā plakankalnēs, un ka mēs varētu šeit eh, pieļaut eh, atkāpes ātrumā, taču mēs varētu vairāk pievērsties tādiem jautājumiem, kas sastarpējo savietojamību un savienojumu ar citiem koridoriem, ka tās būtu prioritātes, lai tādējādi mēs varētu panākt eh, virzīšanos uz priekšu šajās politikās, balstoties uz šiem uh, jautājumu. Es zinu, ka Austrija ir ļoti augsti interesēta šajā punktā un uh, kaimiņa reģions Čehijā arī, un abiem šiem reģioniem ir problēmas ar pašreizējām nacionālajām valdībām. Paldies! Paldies, Bilbao kundze! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties arī trim koordinatoriem par dotajiem skaidrojumiem. Savrīkungs, es piekrītu jūsu teiktajam. Mums kaut kādā veidā ir jāceņšas dalībvalsts pārliecināt, uzlikt viņiem pienākumu, ja mēs vēlamies attīstīt Eiropas iekšējo turku, tirgu. Un ja mēs vēlamies īstenot arī nesen pieņemto stratēģiju uh, ekonomikai 2020. gadam, kur runa ir par konkurētspēju, inovācijām, ilgtspējīgumu un esošo projektu īstenošanu. Tas viss mums radītu iespējas saskaņot visus šos projektus un plānus un piekristiem. Tādēļ es tiešām atbalstu jūsu viedokli. Proti, ka dalība valsts nav palūgojuši šo lietu šādā aspektā līdz šim. Sečīkungs par prioritāro projektu 3 Tas atbilst Spānijas posmam Basku zemē. Ko jūs domājot par šo īstenošanas procesu pagājušajos gados? Vai līdz šim viss ir noticis pēc plāna, vai ir bijušas kavēšanās, pagājušos divos eh, šī projekta īstenošanas gados. Savienojums ar Franciju. Jūs teicāt, ka Spānija parakstīs trīs memorandus un bija zināmas sarežģītības šajā projektā, nu, to mēs zinām. Jūs pieminējāt arī vidas problēmas, un mēs gribētu uzzināt, kāda situācija ir šobrīd šajā jomā, šajā prioritārajā projektā 3 Spānijā. Basku zemē. Šis darbs turpinās, bet kāds ir savienojums ar Franciju? Un jūs varētu vēl kaut ko piebilst par šīm vidas problēmām. Paldies! Dāmas un kungi, es tagad jums eh, došu vārdu atbildēm abiem koordinatoriem. Un eh, būtu ļoti labi, ja jūs varētu ievērot jums atvēlēto laika limitu, bet lūdzu ņemiet vērā, ka deputātiem noteikti ir eh, prātā vairāki projekti, kas viņiem ir tuvi, vai nu tā būtu Perpiņana vai Barcelona, vai varbūt eh, doties uz dienvidiem, caur Balkāniem, uz Grieķiju, vai varbūt izveidot savienojumu ar Rail Baltica. Jā, nu, jautājumu ir ļoti daudz, bet tagad došu vārdu pirmajam Telickas kungam. Uh, Viņam būs desmit minūtes, lai viņš varētu atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem un izteiktiem komentāriem. Paldies, jā, es centīšos tiešām atbildēt visiem tiem, kas interesējas par Rail Baltica. Šķiet, ka Zīles kungs uzdeva visa sarežģītākos jautājumus par Rail Baltica. Sākšu ar jauno projektu par pasažieru transportēšanu. Jūs jautājāt, kā tas varētu darboties. Uh, Es zinu, ka tas nedarbosies, ja mēs ļausim darboties konkrētām atsevišķām dzelzceļa, dzelz, konkrētiem atsevišķiem dzelzceļa uzņēmumiem. Mēs redzam, ka uzvedība vēl ar vien ir tāda pati kā monopola uzņēmumiem, ir dažādas intereses, un tāpēc vienīgais veids, kā es redzu šeit attīstību, ir izveidot kopēju akciju sabiedrību, kas veidotu jaunu uzņēmumu, jaunu apvienību, kas varētu vadīt visas šīs operācijas. Priekšrocības būtu tādas, ka mēs varētu sākt darboties ātrāk, tas ir pilnīgi skaidrs, mēs varētu pārvarēt dažādas politiskas grūtības, mēs uh, varētu domāt par tādu tā, nacionālistiskāku pieeju, bet tāpat arī mēs varētu domāt par rītošo sastāvu un sliežu platuma maiņu. Tieši tas ir uh, konsorcija idejas pamatā. Vai tas izdosies vai nē, grūti pateikt. Es ceru, ka līdz gada beigām mums būs pirmā sanāksme, mums ir vajadzīga politiska vienprātība un politiska vienošanās. Tāpat kā pagājušajā gadā mēs ieteicām vairākus alternatīvas projektus, Lietuvas daļā ir Real Baltica projektā. Es ceru, ka mēs varēsim to darīt arī attiecībā uz pasažieru transportu. Ja runa par Poliju, esmu dzirdējis daudz komentārus no mm, katras valsts par citām valstīm, sakot, ka šīs valstis it kā kavējot progresu. Bet ir eh, panākti solījumi, kas ir īstenoti no polijas puses, bet te es arī atgriežos pie Krāmera kunga jautājuma. Šis eh, pierobežas posms, robeža ar, po, ar Lietuvu, tas noteikti ir eh, klupšanas akmens. Ja šādu pētījumu varētu veikt uh, ātrāk, jā, tad man atbilde būtu jā. Es domāju, ka katrai valstī sākums bija lēns, taču um, pats svarīgākais un uh, loģiskais jautājums ir, vai mēs varam izmantot pašreizējās sliedes, vai arī vajag apveceļu. Viens uh, no vīdes aspektiem ir tāds, ka, ja mēs paskatāmies uz pašreizējām sliedēm, tad, ja mēs gribam nodrošināt lielāku ātrumu, tad ir jābūvē jaunas sliedes. Uh, tieši tāda ir šī ietekme. Ja mēs paskatāmies uz vecajām sliedēm, tad mums ir jādomā, vai šīs vecās sliedes ir tādas dzīvotspējīgākas vai nē. Kramerkungs šķiet jūs neuztrauc tik daudz šie vidas aspekti. Es zinu, kāda ir jūsu attieksme, bet es domāju, ka mums vajadzētu sagaidīt pētījuma rezultātus un pēc tam arī tūlīt sekos lēmums. Par Latviju Zīles kunga jautājums. Jā, piekrītu. Koalīcija, pašreizējā koalīcija ir ļoti tuva tai koalīcijai, kas darbojās pirms vēlēšanām. Taču ir jāatcerās, ka šajā valdībā ir stiprāks mandāts un tā ir atrodas arī spēcīgākās pozīcijās. Es sagaidu, ka laiks tiks izmantots, lai pabeigtu visus pētījumus, uh, kas ir nepieciešama, tiks, tiks veikti sagatavošanās darbi, un īsto darbu varētu uzsākt nākamā, nākamā gada sākumā. Ja tā nenotiks, tad es domāju, ka katrai valstī, vai tā būtu Latvija vai kāda cita valsts, ir jāsaprot, ka pastāv solidaritātes princips un pastāv arī starpsavienojuma princips. Ja kāda valsts nevar izpildīt savus solījumus, tad ir skaidrs, ka tā nevarēs izmantot arī konkrētas priekšrocības. Es domāju, ka tā ir tikai un vienīgi loģiska pieeja. Pēdējā piezīmē, ko es teicu Krāmera kungs, tas neatiecas uz Rail Baltica, bet gan uz nodevām. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs punkts, jo eh, te ir eh, saikne starp eh, autotransportu un dzelzceļu. Šķiet, ka Čehijas republika būs pirmā, kurai būs visaptveroša nodevu sistēma arī uz otrās šķiras ceļiem un ne tikai kravas automašīnām. Varbūt mani kolēģi varētu man palīdzēt atbildēt uz šiem jautājumiem. Pārējie jautājumi par eh, Meisnēs kundzes jautājumi. Kas tad ir jādara? Visvienkāršākā atbilde ir tāda, ka mums ir jāīsteno iepriekš ieplānotais un paredzētais. Attiecībā uz Rail Baltica es negribētu šeit pārspīlēt, bet šķiet, ka viena trešdaļa no izmaksām ir iztērētas tieši konsultantu pētījumiem. Tas ir ļoti liels darbs, un mērķis bija tāds, ka ja mums neizdosies samazināt izdevumus, tad mums arī nebūs dzelzceļa savienojumu. Recesijas, recesijas laikā tas uh, nebūs iespējams. Tas nozīmē, ka mums ir jāizteno viss tas, kas ir ieplānots. Mums, protams, ir jādomā arī par pārnešanu uz nākamo finanšu plānu. Es runāju tieši par Lietuvas polijas posmu. Es uzskatu, ka mums ir jādomā par diviem aspektiem. Pirmkārtām, jāpalielina ātrums, bet jāizvairās no ātruma, kas būtu lielāks eh, par 200 km stundā. Ja pašlaik ātrums ir 120 km stundā, tad mēs kā nākamo posmu varētu par mērķi uzlikt 160 km stundā. Tas attiektos gan uz kravas, gan pasažieru transportu. Otrs uzskatu, ka tas ir politisks jautājums, un tā ir Rail Baltica savienojamība ar visām pārējām dzelzceļa līnijām Dienvidē Eiropā. Esmu runājis ar austrumu partneriem. Es nedomāju, ka mums vajadzētu pielaist tādas pašas kļūdas kā agrāk. Šodien saskaramies ar vairākām problēmām. Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā, no kurām mēs būtu varējuši izvairīties. Jautājums ir, savienojamība. Mums vajadzēja domāt strateģiski 20 gadus uz priekšu, un šādā gadījumā mums vajadzētu likt uz to uzsvaru Rail Baltica gadījumā. Tātad nekavējoties jāīsteno tas, ko vajag īstenot, vajag eh, gatavot visus pētījumus par eh, visiem, visiem sarežģījumiem, ar kuriem esam saskārušies, jādomā arī par finansējumu. Es domāju, ka tas ir stratēģijas jautājums. Varētu paredzēt uh, daudz avotu finansējumu, tā skaitā no prioritātēm. Jādomā, ka tas ir strateģisks jautājums un cerams, ka komisija pie tā strādās. Paldies! Savarīkungs, lūdzu! Lielas paldies, priekšsēnētāji! Es izteikšos tikpat īsi kā mūsu kolēģi Kūna un Meisters. Kungiem vēlos pateikt, ka nav problēma Vācijas pusē un to, ko Vācija šobrīd pieprastas ir likumīgi. Es sākumā to jau teicu, un tam jābūt skaidri attiecībās prioritārajiem projektiem, ka dalību valstu budžeta ierobežojumi, vai nu tās ir rietumu vai vēl trakāk austrumu dalību valstis, tātad šie budžeta ierobežojumi nozīmē to, ka valstis pieņem nacionālos līgumus, lēmumus atbalstīta nacionālās struktūras, nevis Eiropas infrastruktūras. Šie īstermiņa lēmumi ir daudz svarīgāki nekā mūsu ilgtermiņa lēmumi. Tas mums ir jāņem vērā. Šī uzvedība tiek eh, konstatēta pilnīgi visur. Arī tādiem projektiem, kur es esmu, neesmu koordinators, bet kuras līdzdarbojos kādā valstī. Tātad tas ir viens. Un Vācija uzdod jautājumu par to, kā panākt labāku savienojumu ar Ziemeļjūru, ka jāraugās ne tikai austrumu rietumu virzienā, bet arī dienvidu ziemeļu virzienā, un tas nemaz nav tik neiedomājami. Runājam par pārējo, jā, lietas turpinās, taču tas neatiec uz um, Dresdens iečīnas pārobežu posmu, šeit ir 40 km posms no Dresdens līdz Čehijas robežai. Uh, Čehi ir uh, veikuši savus priekšdarbus, taču darbs neturpinās. Vācija saka, ka reiz tur tiks uh, būvēts ātrgaitas vilciens, uh, un tagad nekas vai nu tiešām tiks pātrināts šīs ātrgaitas vilciena izbūves ceļa, vai arī div, nākamos 10-15 gadus nekas netiks investēts šajā posmā, un šeit Čehi netiek tālāk. Uh, Vēl viens jautājums. Es laikam īsti skaidri neizteicos par Bavāriju, Nirnbergu un Rēgensburgu. Šeit runa nav atteikties no Bavārijas un Nirnbergas Vācijas pusē, bet uzdots jautājums, vai ir jāapvieno šī ātrgaitas trase ar uh, stāvvietu sistēmu. Šobrīd Čehijas posmā Čehija, Nirnberga tiek uh, renovēta šis posms. Uh, un pašlaik tiek pārbaudīta šī posma iespējas Prāga, Rēgensburga un Vāciju ar Čehiju piekrist abām iespējām, taču problēma ir tāda, ka jau šobrīd Prāga, Šerdinga šis posms jau ir sanēts un Vācija saka, ka viņiem ir ārgaitas posms, viņi vēlās to Nienbergu un viņi negrib veikt Nienberga Šerdinga, tas ir pārāk dārgi. Un šis punkts ir jānoskaidro, lai būtu šī kontinuitāte. Un, manuprāt, eh, tas būs arī iespējams, taču mums ir nepieciešams eh, trialogs, jo investīcijas, kuras īstenoja Čehija PP22 projektā, tās tiek apturētas nevis tādēļ, ka vācieši neko negrib darīt, bet grib darīt tikai pēc 20 gadiem. Tas ir galvenais jautājums. Maisners kundas jautājums. Man šķiet, ka es atbildēju šo jautājumu attiecībā uz Vācijas valdību Šis ir ļoti atklāts, ļoti interesants dialogs, ļoti saturīgs. Jā, kungs, es esmu francūzis, es došos uz šīm valstīm, taču nevēlos, lai Vācijas valdībai rastos problēmas. Es nedomāju, ka eh, koordinātoru loma ir sazināties ar pavalstīm, tad mums būtu daudz lielāks problēmas attiecībā uz mūsu leģitimitāti. Mēs nedrīkstam uh, darīt problēmas centrālajām valdībām. Es zinu, ka ir vietējas problēmas. Es arī esmu vietējas pārstāvis, un dažreiz Eiropa tiek kritizēta, lai atrisinātu iekšējās problēmas, taču šeit tiešām vēlos rīkoties uzmanīgi. Maisners kundze, kā ir jārīkojas? Domāju, ka uz dzelzceļa. Uh, satiksmi galvenais jautājums ir finanšu, finansēšana, īpaši uz jau esošo tīklu. Liberalizācija ir viena iespēja, var samazināt izmaksas, taču tas nav vienīgais instruments. Ja mēs nesam spējīgi citiem satiksmes veidiem iegūt uh, nodokļus, kurus varētu investēt dzelzceļā, tad mums būs finansēšanas problēmas, jo dzelzceļa infrastruktūrā ir nepieciešami publiskie valsts līdzekļi, tas attiecas uz visu. Un ja mums ir uh, publiskā partnerība, privātā partnerība, tad uh, galumā, galā tiek maksātas investīcijas 120 gadiem un tā tālāk. Krāmerkungs, es nezinu, kā Donovai ir jālēm par sliedēm, jo Donova nav paredzēta pasažieriem, bet gan kravu transportam. Jautājums ir par to, vai Donavu kravai vajadzētu ierīkot kā papildu dzelzceļa satiksmam. Ungārija Konstance šo saviņam izveidot pastāv ļoti liela griba, trūks laika, trūks līdzekļu, ja, bet ja kaut kas notiks PP22 projekta ietvaros, tad tas notiks šajā posmā. Un es vairāk uztraucos par šo dienvidu atzaru, tādēļ es pārdomāju iespēju alternatīvam posmam caur Serbiju. Un noslēgumā Lichtenbergers kundze Līnce, Prāga šis posms. Jūsu valdībai no nākamā gada būtu jāinvestē 300 miljoni, miljārdi eiro, lai nodrošinātu šī posma pabeigšanu. Čehi turpina darbu, visi piekrīt, ka geogrāfija un šīs teritorijas plānojums ir tāds, ka izmaksas būs ļoti augstas ātrgaitas vilcienu savienojumam, tādēļ pastāv vēlme uzlabot šo posmu, lai labāk īstenot kravu pārvadājumus, taču nav vienādas ambīcijas, kā attiecībā uz Atlantijas uh, atzaru Francijā vai uh, eh, Ronas ielajā. Un jautājums ir par to, kā šīs valstis vēlas savienoties ar vidusjūru, kā vēlas tur notukļu, vai nu viņi visi gribi caur Aineru pārējai vai kaut kur citur grib pārkļūt pāri, un šeit ir dažādas iespējas un dažādi atbildes attiecībā uz šo ziemeļu dienvidu atzariem uh, vidus Eiropas valstīs. Es ceru, ka atbildēs jūs visiem jautājumiem. Seki. Sekī, kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, thanks. Uh, Paldies, priekšēdētā. Paldies visiem pārējiem par ļoti interesantajiem jautājumiem un piezīmēm. Centīšos sniegt dažas atbildes. Mm. Pirmām kārtām jautājums par eh, politisko kavēšanos, Tarmozes kungs. Es nevēlējos nekorekti lietot šo terminu. Es vienkārši gribēju teikt, ka um, mēs saskaramies ar politiskām grūtībām vai politisku kavēšanos, bet ar to es nedomāju, ka um, mums vajadzētu vainot kādu no institucionālās vadības, ka tie it kā radītu grūtības virzīt uz priekšu šos projektus. Mums ir jāpaskatās uz šo eh, pārobežu kontekstu, ir jāatcerās, ka te ir daudzi reģioni iesaistīti, ir dažādas, dažādu līmeņu pārvaldība. Ir eh, jāatcerās, ka mums ir daudz solījumu, bet laiks rit uz priekšu ļoti ātri. Tieši šis ir iemesls, kāpēc mēs bijām ļoti priecīgi saņemt parakstu uz saprašanās memorānu Saragosā. Esmu priecīgs, ka šī sanāksme, kā jau es jums teicu, notiks novembra vidū, lai mēs varētu nodrošināt, ka augsta līmeņa grupas patiešām strādā. Tas nozīmē, ka šīs grupas darbojas pastāvīgi, protams, ne katru dienu No pārvaldības viedokļa, kā jau Ajālas konze teica, te mēs varētu saskatīt ļoti labus uzlabojumus. Protams, ka kavējumi un laika trūkums var būt attaisnošanās daudzos gadījumos. Lēmumi vienkārši nav pieņemti, jo jūs tiem nesat gatavi. Dažkārt ir vienkārši grūti panākt, lai visas iesaistītās puses sanāktu kopā. Līdz ar to laiks rīt uz priekšu, bet sasnieguma nav. Tā bija doma, es, eh, kas man bija prātā. Tas pats attiecas arī uz pārvaldības jautājumu. Praksē mēs eh, paskatīsimies, kā šis uh, pirmais projekts Francija un Spānija darbosies. Esmu mazāk uztraucies par Spānijas Portugāles projektu, bet jebkurā ja gadījumā mēs mēģināsim panākt kaut ko līdzīgu arī šeit. Mēs mēģināsim nodrošināt kontaktus ar cilvēkiem valdībā. Šie kontakti ir ļoti regulāri un tie dod ļoti daudz. Par 16. prioritāti. Es neesmu tas, kurš šeit eh, pieņems lēmumus. Pirmkārtām sniegšu jums birokrātisku viedokli. Ja ir runa par vispārējo ietveru prioritātēm, tad mm, sākumā mēs tieši tā arī nobalsojām. Tolaik es biju Eiropas parlamentā. Es uzskatu, ka ir pietiekami daudz iemeslu, kāpēc mums tā jārīkojas. Tas būtu birokrātiskais viedoklis. Personīgi es uzskatu, ka ir pietiekami saprātīgi sākt darbu pie līdzīga projekta, kas, protams, ir sarežģīti, tas eh, prasa daudz laika, bet tā kā es pats nāku no Alpu reģiona, es zinu, cik daudz laika bija vajadzīgs, lai mēs visu varētu uzsākt, sākot no pašiem pirmajiem līdz pat eh, tik tikko pabeigtajiem darbiem. Es domāju, ka ir ļoti labi veikt šādus sākuma pētījumus, lai mēs varētu nodrošināt, ka tiek eh, nodrošināti starp savienojumi starp Franciju un Spāniju. Es zinu, ka šeit var rasties dažādas tehniskas grūtības, bet tajā pašā laikā tam varētu būt arī uh, nozīme turisma nozarei. Un es ceru, ka viss tas sāks darboties. Mani uztrauc tas, ka no Eiropas ir vajadzīgie pārstāvji, kas ir gatavi uh, sākt sagatavošanas pētījumus. Kā jau jūs varat izlasīt vidus um, posma pārskatā, risks ir tāds, ka mēs varētu pazaudēt šo cilvēku. Es uzskatu, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Un kaut gan tas neietilpst manos pienākumos, mēs pieminēsim to abām valdībām, lai vienkārši atgādinātu, ka risks pastāv. Tieši tāpēc valdībām vajadzētu pieņemt lēmumu, kā rīkoties vidusjūras koridors. Es te runāju gan par uh, trešo prioritāti, gan 19. prioritāti par konkrētām problēmām. Vidusjūras koridors, kā jau es minēju, neietilpst prioritārajos projektos, taču tā elementi ir tādi, it kā tas būtu daļa no prioritārā projekta, tāpēc, ka šeit ir kravas koridors, tie ir RTMS, tie ir dažādas piekrastes līnijas, ko attīsta Spānija. Mēs visi piekrītam tam, ka, protams, tā ir laba ideja savienot ne tikai Barcelonu, bet arī abas pārējās vidusjūras ostas ar pārējo vienotā tirgus uh, zonu, tad ar Franciju. Nekas cits man nebūtu sakāms. Es uzskatu, ka ir arī ļoti svarīgi domāt par to, kas notiks politikas pārdefinēšanas jomā. It īpaši, ja mēs domājam par tās atsimajiem galvenajiem tīkliem un uh, to, kā šie tīkli tiks pārdefinēti. Ja vienošanās tikt panākta, tad uh, šis vidusjūras tīkls noteikti uh, būtu jāietver galvenajos tīklos, jo te ir ietverti vairāk elementi, tā skaitā tas, ko jūs saucat par vidusjūras koridoru. Galvenokārt tas ir paredzēts kravai, bet mēs visi zinām, ka daļēji e, tas jau darbojas. Nīma Montpellier šī atlikšana tika paredzēta dažādu iemeslu dēļ, tie ietvēra gan finansiālus, gan tehniskus iemeslus. Tas nozīmē, ka visa līnija nebūs gatava līdz 2020. gadam. Ātra gaitas savienojums uh, starp Spāniju un Lionu. Labās ziņas ir tādas, ka pirmais projekta posms, šeit es runāju par atlikto projektu, ietvers lielāku kapacitāti esošajām līnijām. Tas nozīmē, ka esošās līnijas varēs izmantot. Perpiņana nebūs kaut kāda katedrāla tuksnesī, citējot itāļu sakām vārdu, bet mēs varēsim labi izmantot visu līniju. Mēs uzskatām arī, ka e, eh, TGV līnijas e, eh, Figareses stacijā arī varēs darboties. Tas nozīmē, ka esošās līnijas varēs izmantot, bet tās vajadzēs eh, modernizēt, lai labāk izmantotu visu kapacitāti. Noslēgumā par Atlantijas atzaru. Jautājums, ko uzdeva Bilbao kundze. Kaut arī mēs redzam kavēšanos dažās daļās, Spānijas eh, daļas izpilde te ir ietvērta gan Basku zemē, gan citi posmi, iet uz priekšu diezgan ātri. Šeit saskaramies ar problēmu, kā definēt šo pierobežas posmu Francija ir gandrīz gatava šim posmam, jo visi lēmumi, kas līdz pierobežas posmam ir pieņemti vai arī pašlaik jau tiek īstenoti. Tas nozīmē, ka mēs pašlaik tuvojamies brīdim, kad uh, Šī rezerve būs, būs arvien šaurāka un šaurāka, un lēmums arī tiks pieņemts. Par iebraukšanu Basku zemē šķiet, ka starpnieku darbs ir bijis ļoti labs. Basku zemē Francijā saskaras ar vides problēmām. Ombuds ir identificējis galvenos problēmas no vidas aspektiem. Galvenās problēmas attiecas uz upi šajā reģionā. Es ceru, ka starpvaldību konference paveiks visu nepieciešamo, lai pātrinātu lēmumu pieņemšanas gaitu. Un mēs cenšamies arī darīt visu iespējamo, lai laiks netiktu kavēts. Šķiet priekšādātāji esmu atbildējis visus uz, atbildējis uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Vēlreiz paldies par jūsu uzmanību. Well, I... you, paldies priekšādētā, paldies uh, visiem par uh, jūsu teikto. Paldies arī par uzdotajiem jautājumiem un koordinātoru atbildēm. Pēcis kungs un Valents kungs, mēs esam gatavi ar jums sadarboties un esam gatavi arī jums palīdzēt veikt jūsu pienākumus. Es zinu, ka jūsu darbs ir sarežģīts. Mēs zinām, ka tieši dzelzceļi bieži vien sagādā visvairāk problēmu, bet, kā jau es minēju, mēs esam gatavi jums palīdzēt, mēs vienmēr esam šeit un esam gatavi sniegt arī konsultācijas, ja jums tās būtu nepieciešamas. Liels paldies, ka ieradāties pie mums un deputāti varbūt aplaudēsim mūsu koordinatoriem. Paldies! Kolēģi, atgriezīsimies šeit zālē pulkstens 15. kad ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisāru. Un eh, pulksten 16. ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar pārējiem koordinatoriem. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz darāmā. Mums ir jāuzklausa četri koordinatori pusotras stundas laikā, bet es ceru, ka ar jūsu palīdzību mums izdosies to paveikt. Pulkstens 15. komisārs un 16. koordinatori. Paldies!